Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Lūdzu, apsēdieties. Mēs sāksim. Leider ist unsere Diemžēl mūsu priekšsēdētāja Ferhajens kundze vēl nav ieradusies, viņa kavējas satiksmes dēļ, un tāpēc es kā vicepriekšsēdētājs uzsākšu sanāksmi. Varbūt, ka uh, pa šo laiku Ferhajenas kundze tad arī ieradīsies un varēs pārņemt sēdes vadību. Es darīšu, ko varēšu. Tāpēc gribētu sākt tagad. Ja nav nekādu iebildumu no jūsu pušas, vai mēs varam uh, pieņēma darbkārtības projektu. Redzu, ka neviens neiebilst. Tad uh, turpināsim protokolu projekti attiecībā uz komitejas sanāksmēm, kas notika 24. septembrī un 1. oktobrī, ir iekļaut jūsu sēdes dokumentos vai ir kādi komentāri par šiem protokoliem? neredzu, ka kāds kaut ko gribētu teikt, tad es piedāvāju, ka kā parasti uzskatīsim protokols par ap, apstiprinātiem, ja netiks saņemti iebildumi šīs sēdes laikā. Šodien mums ir pieejams tulkojums sekojošās valodās - franču, vācu, itāļu, angļu, grieķu, spāņu, čehu, ungāru, lita, lietuviešu, latviešu, poļu, slovāku, slovēņu, bulgāru, rumāņu un horvātu valodā. Atgādināšu, ka šī sanāksme tiek translēta internetā. Vēl gribētu paziņot, ka koordinātoru lēmumi, kas tika pieņemti 2019. gada 1. oktobrī un 2. oktobrī tika nosūtīti visiem kultu komitejas deputātiem, tiks uzskatīti par uh, um, apstiprinātiem, jo līdz 4. oktobrim, kas bija termiņš, netika iesniegt nekādi uh, komentāri vai iebildumi. Tagad par Luks balvu. 13 gadus pēc balvas izveides uh, Luks filmu balva, kas ir Eiropas parlamenta filmu balva, spēlēs vien svarīgāku lomu. Tā ir iniciatīva, kas uh, balstās uz Eiropas vērtībām un tematiem, kas um, ir pamatu pamati Eiropas projektam, Eiropas parlamenta iekšējais konkurss oficiāli sāksies šodien, 24. 4. oktobrī, ne, šodien tātad ar šo te video komplektu, kas jums visiem ir kā deputātiem. Un balsojums arī uzreiz ir sācies deputāti, un jo īpaši kultūras komitejas deputāti spēlē būtisku lomu, um, kā šīs balvas vēstnieki. Šogad uh, ir runa par sekojošām filmām. Cold Case, Hammarskjöld, tā ir Mats Bruge filma, God Exists, Harnemis Petruņa, Teonas Strugar Mitevskas filma un The Realm Rodrigo Sorgojen filma. Briselē šīs trīs filmas tiks demonstrētas no 11. līdz 22. novembrī, Luks eh, kinozālē, Jehudi Menuhin eh, telpā. Deputāti tiek aicināti līdz 26. Eh, novembrim desmitiem vakarā veikt savu balsojumu, nodot savu balsi, tātad attiecīgajā tīmekļa vietnē lukspraiz.eu e vote, un luks balvas sekretariāts jums vēl pastāstīs, kur un kā uh, var noskatīties šīs filmas un vēlreiz izklāstīs, kā var nobalsot. Bāvas pasniegšana notiks trešdien, 27. novembrī, plenārzēlē Strasbūrā. Protams, šeit nav runa tikai par iekšēju konkursu, bet uh, arī par šo filmu izrādīšanu pēc iespējas plašākai sabiedrībai Eiropā. Un šī iemesla dēļ notiek arī uh, Luks uh, filmu dienas, kuras organizē Eiropas parlamenta pārstāvniecības dalību valstīs, un uh, notiek tās augtās uh, simultānās filmas izrādīšanas, kas notiek Eiropas kinoteātros. Uh, kopā ar uh, radošās Eiropas mēdīju programmu. Kas attiecas uz eh, vienlaicīgo filmu izrādīšanu, tad 6., eh, 7. un 8. novembrī vienlaicīgi 15 dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs un arī Islandē, Ziemeļmaķedonijā, Bosnijā un Hercegovinā tās tiks izrādīts. Briselē šie trīs režisori, kas ir autori, uh, Um, šīm te trim filmām ieradīsies Bozārā un arī uh, kinogrāfa kinoteātrī, lai piedalītos debatēs, kas tiks translētas 35 kinoteātros. Deputāti tiek aicināti izmantot šo te iespēju un piedalīties dažādajos pasākumos. Debates uh, tieši saistē tiks uh, raidītas Facebook un Arte mājaslapā. Astotais Luks eh, filmu dienu eh, konkurss arī ir sācies. Eh, šīs trīs Luks filmas no oktobra līdz decembrim tiks izrādīts vairāk kā 200 reizes visās Eiropas, vairākās Eiropas valstīs. Un deputāti, kas izmantos iespēju piedalīties šajās filmas izrādīšanās, var pieteikties Luks um, balvu sekretariātā vai arī savas valsts informācijas birojā. Vairāki deputāti arī organizē savas, uh, savā vēlēšana apgabalā filmu izrādīšanu. Ir um, jau pieejama arī rokas grāmata šajā informācijas paketē par to, kā norganizēt filmas izrādīšanu, un šī te brošūra uh, kopā ar uh, katalogu un DVD ar šīm trim filmām jums ir jau uh, pieejams. Ir arī eh, titri šajām filmām visās valodās. Kopā ar Eiropas eh, Filmu akadēmiju Eiropas parlamentam ir pieejamas dažas eh, vietas Eiropas filmu balvas pasniegšanā, kas notiks 7. decembrī Berlīnē ceļojuma un a, apmešanās izmaksas tomēr netiek sāktas no EFA puses. Luksu balva ir pārstāvēta arī dažādos starptautiskajos filmu festivālos, piemēram, Berlinālē no 20. februāra līdz 1. martam, Kanās no 12. maija līdz 23. maijam 19. gadā, Karlovī Varī no 3. jūlija līdz 11. jūlijam 2019. gadā un Venēcijā augusta beigās, septembra sākumā. Un arī eh, šeit eh, kultu deputātu klātbūtne ir svarīga. Festivāli uh, ir uh, lieliska vieta, lai uh, padziļinātu dialogu ar partneriem. Deputātu klātbūtne tiek ļoti augti novērtēta un tā vienmēr ir vēlama. Ja jums ir interese, tad jūs kā deputāti varat vērsties pie Lūks filmu balvas sekretariāta. Dargie kolēģi, Lūks balva ir ne tikai nozīmīga Eiropas parlamenta iniciatīva, tai ir arī būtiska Eiropas kultūrālā vērtība. Uh, Mūsu komitejai vajadzētu la rādīt labu piemēru, runājot par uh, to, kā mēs runājam ar kolēģiem par filmām, un uh, mums vajadzētu viņus pārliecināt, noskatīties šies filmas un nodot savu balsi. Aicinu jūs kā kultu deputātus, tāpēc uh, aktīvi darboties kā lūks balvas vēstniekiem. Wir gehen jetzt weiter. Tagad turpināsim. Kā jūs visi zināt, tad eh, deputāti eh, ikgadējās budžeta procedūras ietvaros var piedāvāt pilotprojektus un sagatavojušos pasākumus. Pēc iepriekšējas pārbaudas no Eiropas komisijas puses labākie PPPA no komitejām un pēc tam arī plenārsēdē tiek pieņemti. Pieņemtie projekti tad tiek īstenot, un to dara Eiropas komisija. Šajā uh, sasaukumā mēs vēlamies šo projektu īstenošanu uh, nedaudz labāk izgaismot, un tāpēc uh, lūksim komisiju regulāri mums prezentēt dažus projektus. Šodien četri projekti tiks prezentēti, to darīs uh, EAKA ģenerāldirektorāts un uh, eh, KNECT ģenerāldirektorāts. Tāpēc sveicu pie mums eh, šodienas viesus no komisijas. Sākšu ar Ingrīdu Rīgleri, kurai ir nodaļas vadītāja EAKA ģenerāldirektorātā. Viņa sniegs mums vispārīgu ieskatu PPPA novērtēšanas procesā. Paldies! Herzlichen Dank. Liels paldies, priekšsēdētāji! Un es gribētu arī jums pateikties par to, ka ielūdzāt komisiju, lai prezentētu dažus no pilotprojektiem un sagatavošanas pasākumiem, ko mēs šobrīd ieviešam. Lai to darītu, būtu labi sākt ar īsu ievadu par to, kā mēs vērtējam pilotu projektus un sagatavošanās pasākumus, kurus mēs saņemam no parlamenta, un kādus kritērijus mēs piemērojam. Es gribētu. Yes, okay, here it is. Um, so... Tātad, lai labāk izprastu šo procesu, es gribētu pirmkārt lūgt jūs paraudzīties uz pilotu projektu un sagatavošanas pasākumu definīciju saskaņā ar finanšu regulu. Un šeit jūs redzēsiet, ka pilotu projekti un sagatavošanas pasākumi tiek definēti kā tādi, kas darbojas ārpus noteikta pamatākta, juridiskā pamata, un uh, tas ir Eiropas komisijas kompetencē. Un Šie ir ļoti svarīgi kriteriji, tie ir vadā, vadošie principi, kad mēs vērtējam PPPA, tie ir mūsu novērtēšanas kriteriji, un tad, kad um, nonākam pie dažādām novērtējuma kategorijām, ir vienmēr svarīgi prātā paturēt šo definīciju. Un tad, protams, kā jūs zināt, pilotu projekti uh, ir uh, tātad ārpus pamatakta bet uh, Eiropas Savienības kompetencē. Pilotprojekti testē jaunas idejas un sagatavošanas pasākumi iet soli tālāk jau sagatavot potenciālus jaunus likumdošanas priekšlikumus. Now... Tātad, ja mēs tagad pievēršamies eh, dažādām ieviešanas kategorijām, kas mums ir, tādas ir četras ABCD Eh, kas tad tas ir. Sākumā gribētu teikt, ka ir svarīgi atzīmēt, ka tad, kad komisija novērtē PPPA, ko tā saņem no parlamenta, mēs veicam tikai juridisku novērtējumu. Tas nozīmē, ka tā kategorija, kurā nonāk jūsu pilotprojekts, eh, nenozīmē, ka mēs esam novērtējuši projekta vērtību vai saturu, kas nozīmē, ka, piemēram, ja jūsu uh, Uh, pilotu projekts saņem vērtējumu C vai D, tas nenozīmē, ka tas ir pēc būtības slikts projekts, uh, ka tā ideja nav vērtīga, bet tas ir tikai juridisks uh, novērtējums, tāpēc uh, ir šī kategorija. Tagad ātri iziešu cauri šīm kategorijām. Ir A kategorija, kas nozīmē, ka pilotu projekts varētu tikt ieviests tā, kā jūs to piedāvājat. Exactly was coming up under A. Man liekas, ka kaut kas vēl par A parādīsies. Tātad to var ieviest tieši tā, kā jūs to piedāvājat. Un eh, tas nozīmē, ka eh, to nevarētu ieviest nevienas no uh, spēkā esošajām programmām ietvaros. Tātad uh, tur ir juridiskais pamats bet uh, to neiekļauj juridiskais pamats. Un ļoti svarīgi ir tas, ka to uh, nenosadz neviens no jau pastāvošiem pilotu projektiem vai sagatavošanas pasākumiem, kas tiek īstenoti. Tad ir B kategorija, kur mēs sākām, ka pilotu projekts varētu zināmos apstākļos tikt ieviests, bet uh, tam ir uh, vajadzīgi nelieli labojumi, jo varbūt, ka daļa no pilotu projekta jau uh, ir eh, pastāv kaut kādā jau juridiskā pamatā vai kādā no darba programmām. I, tur ir pārāk liels ambīcijas un, un nevar to ieviest ar tagadējo budžetu. Tātad tas ir potenciāli īstenojams projekts, bet ar nelielām izmaiņām vai nu vienkārši komisija nav pietiekami daudz informācijas, lai novērtētu pienācīgu projektu un tā gribētu saņemt vairāk informācijas. Tagad par eh, C kategoriju. Eh, šis pilotprojekts nozīmē, ka eh, to jau pilnībā nosēdz kāds juridiskais pamats – un arī jau kāds uh, īstenots um, vai īstenošanā esošs pilotprojekts vai sagatavošanas pasākums, tad nenozīmē, ka uh, tā ir slikta ideja, bet vienkārši ir iespējams to finansēt kaut kādas pastāvošas programmas ietvaros. Varbūt, ka šāds projekts vēl nepastāv, bet tas būtu īstenojams. Un tad pēdējā kategorija ir D kategorija, kur ir ieviešanas problēma, piemēram, formālu apsvērumu dēļ to nevar īstenot, piemēram, eh, tur jau ir norādīts eh, iespējamais eh, saņēmējs, kas ir pretrunā finanšu regulāju, vai arī tiek piedāvāts temats, kas pārsniedzējas kompetences, piemēram, mācību programmas izstāde, vai arī tātad ir kaut kāds nacionāls uh, projekts, eh, kam nav ēst dimensijas, piemēram, apmaiņas starp eh, vietējām kopienām. Nu, šo vispārējo eh, prezentāciju līdz ar to gribētu noslēgt un ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus, sniegšu jums atbildes par šo vispārējo novērtējumu. Un, kā jau priekšādātais teica, tagad būs četru konkrētu pilotu projektu prezentācija. Uh, Es vienkārši gribēju pateikt, ka, ja jums ir eh, jautājumi par jūsu konkrētajiem pilotprojektiem, mēs ar prieku uzklausīsim šos eh, jautājumus un eh, atbildēsim divpusēji, jo mums ir desmitiem pilotprojektu, kas šobrīd notiek, un šie te pieci kolēģi, kas ir klāt, diez vai varēs detalizēt uz visiem jautājumiem atbildēt par konkrētiem pilotprojektiem izņemot šos četrus, kur tagad tiks prezentēti. Paldies! Danke, Frau. Paldies, Rīglers kundze. Es piedāvāju vispirms uh, uzklausīt visas prezentācijas par projektiem, un pēc tam tad mums būs laiks uh, jautājumiem. Uzdodot jautājumu, lūdzu uh, pasakiet, kam šis jautājums ir domāts, kuram jūs to uzdodat. Tagad vārds colta, eh, coltam čokolai eh, no DG EAC, no kultūras nodaļas. Viņš runās par eh, projektu Music Moves Europe. Lūdzu. Thank you very much. Uh, Liels paldies! Labrīt! Es īsumā jūs iepazīstināšu ar vienu no sagatavošanās pasākumiem, par kuru pirmoreiz komiteja un parlaments nobalsoja 2018. gadā, piešķirot pusmiljonu, un 2019. gadā tika piešķirti 3 miljoni. Un ir ierosināts turpināt uh, to arī 2020. gadā. Tas ir uh, uh, mūzika virza Eiropu par uh, Eiropas mūzikas daudzveidības un talantu atbalstu. Un <clears throat> to varētu <clears throat> nākotnē varētu izvērst arī kā pilnīgi pil, visaptverošu atbalsta uh, finansēšanas programmu mūzikai eh, nākamajā ES eh, programmu paudzē. Pašreiz tas eh, neiekļaujas pašreizējā pieeja, jo šeit nav atsevišķi sektori, tiek, mūzi, tiek atbalstīta kultūra, bet nav īpaši izdalīta mūzika. Mm un ņemot eh, vērā eh, digitalizāciju, ir jāveic eh, specifiski pasākumi. Ir labāk jāsaprot tirgus situācija, mums nav pieejami pietiekami datu apjomi un jāizvērtē, vai ir iespējami mehānismi, lai labāk veiktu monitoringu. Tāpat ir jāatbalsta arī mūziķu mobilitāte un tāpat uh, Eh, jāatbalsta, rīcības spēja tirgu jāizvērtē dažādi izplatīšanas eh, modeļi, lai labāk izplatītu Eiropas eh, mūziku, Eiropas tirgu un jautājums arī, kā um, popularizēt Eiropas mūziku starptautiskā mērogā. 2018. gadā bija četri um, pieteikumu projekti. Uh, Tātad viens no pieteikumu konkursiem bija izvērtēt uh, novatoriskus projektus izplatīšanai tiešsaistē un bez saistē. Uh, un bija runa par vietējo un netradicionālo mūziku un bija arī paredzēts veikt profesionalizējošo šo apmācību, atbalstot nevis mūzikas prasmes, bet uzņēmēju darbības prasmes. Tāpat sākām izstrādāt arī eksporta stratēģiju, veicām arī tirgus tendenču analīzi un realizējamības izvērtējumu Eiropas muzikas observatorijai. Mēs paredzam, ka šie pasākumi tiks pabeigti 2020. gada martā, runājot par eksporta stratēģiju. Ir paredzēts pabeigt to šagad decembrī. Runājot par pētījumiem, mēs sagaidām, ka tie tiks pabeigti šā gada beigās, un pēc tam veiksim pēc eh, pasākums, lai izvērtētu, ko eh, konkrēti šie eh, pētījumi dos. Runājot par budžetu, ir paredzēts to divkāršot un ieviest jaunus elementus saskaņā 2018. gadu. Mēs turpinām apmācību, jo ir liels pieprasījums pēc apmācības. Un kad uh, saņēmām eksporta stratēģijas eh, rezultātus, eh, mēs sākām izmantot izmēģinājumus attiecībā uz atsevišķiem pasākumiem, ko iesaka šī stratēģija. Eh, klubi un neliels skatuves ir kā inkubatori jaunajiem māksliniekiem, jo to skaits daudzās valstīs sarūk, un mēs domājam par to, kā pārvarēt ekonomiskos sociālos izaicinājumus. Mēs izsludināsim jaunu pieteikumu konkursu sadarbībai un uh, kopīgai producēšanai, izvērtējot tirgu un pieprasījumu. Tāpat esam arī uh, paredzējuši izmēģināt uh, māksliniecisko izglītību un arī eh, risināt problēmas, ar ko saskaras jaunie mākslinieki savā profesijā. Eh, šie eh, konkursi daži jau ir izsludināti, un citi tiks izsludināti vēl šogad. Šie sagatavošanas pasākumu mērķi ir izmēģināt dažādas jaunas idejas un pieejas Mēs diskutējam ar dalībvalstīm par vajadzībām mūzikas nozarē un arī runājam par likumdošanu autoru tiesību ziņā, kas attiec uz šo sektoru. Mēs arī turpinām dialogu ar nozares pārstāvjiem, lai uh, uzklausīt viņu viedokli par uh, pētījumu rezultātiem un arī par to, kas būtu darāms nākotnē, un uh, mērķis ir izveidot nozares pieeju muzikai Eiropā. Paldies! Liels paldies, Šokolaikungs! Tagad vārds Marīzai. Fernandes Esteban, kura pārs ir uh, DG eksporta nodaļas uh, vadītāja vietniece. Viņa pastāstīs par projektu uh, bēgļu integrācija un sociālā iekļaušana ar uh, sporta palīdzību. Paldies priekšsēdētājiem! Es uh, runāšu par pilotu projektu sports, kā uh, Rīgas uh, bēgļu uh, integrācijai un sociālai iekļaušanai. Sociālā iekļaušana ir uh, viena no galvenām prioritātēm sporta jomā un šai un citām prioritātēm pievēršas Erasmus Plus programma. Sports var dot lielu ieguldījumu migrantu integrācijai Eiropas Savienībā. Ir daudz šādi projekti īstenot uz vietām, pašvaldībās, reģionos, izmantojot šo instrumentu. Uh, lai eh, labāk integrētu bēgļus visā Eiropā jo projām bija eh, tādas eh, nepieciešamības, ko nevarēja īstenot Erasmus Plus programmas ietveros, jo tur nav konkrēti tiesiskajā pamatā runa par bēgļiem. Un tādēļ tika konstatēts, ka šeit uh, Eh, ir eh, tāds, eh, nu, rops varētu teikt, ko nevar citādi aizpildīt, kā veicot sagatavošanās pasākums un uh, pilota projektus. Un mērķis ir veidot saiknes un pieredzes apmaiņas ar dažādām organizācijām par to, kā labāk sasniegt šo mērķi, integrēt migrantus div, līdz 2019. gadam esam finansējuši 54 projektus, maksimālais budžets 60 tūkstoši eiro. Un uh, galvenais mērķis ir vietējā sporta organizācija, sporta klubi un federācijas. Kā jūs redzat, ir pieaudzis gan budžets, gan dalību organizāciju skaits 2016. Eh, gadā bija 0,6 miljoni, 53 pieteikumi, 11 atlasīti projekti, 17. gadā 1 miljons eiro, 111 pieteikumi, 19 izraudzīti projekti, 2018. gadā bija 1,4 miljoni un vēl lielāks projekts skaits šogad ir vēl lielāks budžets - 3 miljoni eiro. Uh, ir uh, organizēti divi um, pieteikumu konkursi. Mēs uh, nolēmām uh, finansēt lielākas organizācijas un ilgākus projektus, uh, apmācot trenerus un darbiniekus, kā strādāt ar uh, bēgļu integrāciju. Un jauninājums šogad ir sadarbība un pāre, pieredzes izplatīšana, lai veidotu saikni starp projektiem, kas tiek īstenot dažādās valstīs. Šeit jūs redzat izraudzīto projektu sarakstu. Nesen šie konkursu rezultāti ir publicēti. Jūs redzat, ka projekti projekti tiek īstenot dažādās dalību uh, valstīs un arī pieteicēju uh, sārakstu, kuri ir saņēmuši atbalstu. Šeit jūs redzat arī, da, organizācijas ir dažādas. Pirms ir uh, Vācijas uh, Olimpiskā sporta apvienība vai nevalstiskā organizācija no Itālijas vai Taekwondo klubs no Horvātijas. Arī Mursijas pilsēta Spānijā futbola asociācija no Maltas vai arī vieglatlētikas līga no Bēdijas, vai arī mazs uh, vietējais sporta klubs no uh, Vēģijas, Krainēmas sporta klubs, uh, futbola klubs atvainojos. Un arī starptautiska organizācija no Francijas. Tātad jūs redzat, ka šīs organizācijas ir ļoti atšķirīgas. Tas arī viss. Paldies! Paldies Estebanas kundzei, tālāk Lučie Kale no uh, mediju vienības DG Connect. Un viņš mūs iepazīstinās ar projektu Eiropas kultūras televīzijas saturā subtitrēšana visā Eiropā. Es atceros, tā ir uh, Rekalds kundze. Liels paldies priekšsēdētāji par iespēju jūs iepazīstināt ar uh, pilotu projektiem un sagatavošanas pasākumiem, uh, sniedzot atbalstu Eiropas kultūras saturam. Šīs, šo sagatavošanās pasākumu uh, un pilotu pasākumu mērķis ir izmēģināt uh, novatoriskas stratēģijas, nodrošinot Eiropas kultūras satura subtitrēšanu, lai to varētu izplatīt uh, tiešsaistē. Uh, galvenie kritēriji, balstoties uz kuriem mēs izsludinājām pieteikumu konkursu, uh, ir uh, iespēja nodrošināt vismaz 300 stundu ilgu kultūras uh, satura subtitrēšanu Eiropā, un galvenie atbalsta saņēmēji ir Arte Europa un Europa. Projekts tika īstenots šādi. Vispirms 2015. Uh, gadā pilotu projekta pirmā fāze, vienīgais atbalsta saņēmējs bija Arte jo tas varēja iesniedza pieteikumu. 16. gadā mēs saņēmām divus pieteikumus no RTV Pro. 2017. Eh, gadā arī bija divi kandidāti, 2018. gadā tikai viens kandidāts un 2019. gadā galvenais eh, atbalsts saņēmējs bija Vepro. Jo kopš 2019. gada ārte saņems uh, atbalstu jaunu pasākumu ietvaros, eh, nodrošinot subtitrus, eh, radošās Eiropas eh, mediju programmas ietvaros. Un ir ļoti labi, ka tas tagad ir iekļauts jau eksistējošā programmā. VPRO nodrošina Eh, subtitrus angļu, franču un spāņu valodā YouTube kanālā, vēršoties tieši pie uh, to publikas. Un uh, tātad šeit uh, tiek subtitrēti materiāli un īsumā par ārte pieredzi. Arte izmantoja uzkrāto pieredzi, nodrošinot radījumus vācu un franču valodā. Un ir izvērsusi šo darbību vispirms angļu un spāņu valodā, un vēlāk arī poļu un itāļu valodā. Eiropas pievienotā vērtība šim projektam ir neapstrīdama. Tagad nodrošinot kultūras saturu sešās Eiropas valodās. 70% Eiropas iedzīvotāju ir pieejams augsti kvalitatīvs kultūras saturs dzimtajā valodā. Un šis saturs ir pieejams ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē Mēs zinām, ka, piemēram, ASV ir liela interese par ārte piedāvāto saturu angļu versijā. Mēs domājām, ka šis projekts ir bijis tiešām ļoti veiksmīgs, un tādēļ nolēmām par rezultātiem informēt visu audiovizuālo kopienu. Mēs organizējām uh, sanāksmes ar interesētām pusēm. Mēs uh, prezentējām uh, rezultātus EBO mēdīju samitā uh, pagājušajā gadā un aicinājām mācīties no šīs pieredzes un norādījām, ka subtitrēšana padara saturu plašāk pieejamu, ko mēs varam mācīties uh, no šīs pieredzes. Ir pozitīva ietekme subtitrēšanai, uh, nodrošināt Eiropas uh, programmu izplatīšanu. Tāpat tas ir arī rentābls modelis, kas nav dārgs, nodrošinot subtitrēšanu, un tāpat uh, Eh, secinājām, ka ļoti svarīgi ir eh, veikt eh, katrai teritorijai pieskaņotu popularizācijas pasākumus, lai varētu sasniegt pēc iespējas plašu auditoriju. Un visi šie elementi ir ņemti vērā radošās Eiropas priekšlikumā, pie kā pašreiz strādājam. Liels paldies, Kailas kundze. Un visbeidzot, eh, Valtons eh, kundzei vārds, kas pastāstīs par mediju pratību visiem. Paldies, priekšsēdēt priekšsēdētāji, par iespēju jūs iepazīstināt ar uh, secinājumiem pilotu projektā Mēdīju prasība visiem. Uh, šis projekts tika uzsākts 2016. gadā ar mērķi uzlabot mediju pratību pilsoņiem visā Eiropā. Mērķis bija iesaistīt minoritāšu grupu pārstāvjus, sociāli nelabvēlīgās eh, grupas un uh, sociāli izstumtos uh, iedzīvotājus. Mērķis šim projektām jau no paša sākuma bija uh, uzlabot uh, pilsoņu spēju kritiski vērtēt uh, mediju saturu. Un uh, tiešām šis pilotprojekts ir izrādies ļoti elastīgs svarīgs instruments. Sākumā mēs pievērsām uzmanību galvenokārt presei un uh, Uh, plašsaziņas līdzekļiem, bet uh, pēc tam mēs esam ņēmuši vērā ievērumās pārmaiņas, kas ir notikušas pilsoņu miedarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem, un esam pievērsušies tieši saistes saturam esam ņēmuši vērā notikušās pārmaiņas, un tiešām instruments ir izrādījies ļoti elastīgs, ņemot vērā mediju vides pārmaiņas. Viens no uh, galveniem aspektiem ir bijis tas, kāda ir pilsoņu miedarbība ar uh, medijiem Tātad sākumā domājam galvenokārt par izglītību un miedarbību ar uh, saturu, pēc tam uh, sākām pievērsties pilsoņu pašu lomai, kā viņi darbojas tiešsaistē, kā viņi uh, dalās ar saturu un to izmanto. Mm, runājot par uh, ziņu uh, saturu varam uh, teikt, ka visi mēs darbojamies plašsaziņu jomā, jo mēs publicējam tiešsaistē dažādu informāciju, ziņas un ar tām dalāmies. Viens no uh, svarīgākajiem aspektiem ir bijis tas, ka sākumā pievērsāmies tikai jauniešiem, bet tagad vēršamies arī pie gados vecākiem uh, pilsoņiem, jo jaunieši var daudz labāk piemēroties digitālajiem laikmetam, bet mana eh, vecuma cilvēkiem un vecākiem cilvēkiem ir grūtāk izprast, kādas sekas ir viņu rīcībai tiešsaistē un arī uh, viņi nevienmēr spēja noteikt, vai saņemtā informācija ir uzticama budžets sākām ar ļoti pieticīgu budžetu finansējām divus projektus. Kopējais budžets bija 250 tūkstoši eiro. Un katrs projekts saņēma aptuveni 125 tūkstošus eiro. Nākamajā gadā saņēmām 500 tūkstošus, varējām finansēt vairāk projektu. Uh, gadā saņēmām 500 tūkstoši un finansējām četrus projektus. Mērķis tātad ir atbalstīt mediju pratības projektus 2017. gadā mēs uh, atbalstītajos projektos vērtējām to, kā tiešsaistē piedāvātā informācija ietekmēja sievietes, sieviešu veselību. Tagad izvērtējam uh, plašsaziņas līdzekļus uh, no tāda aspekta, kā uzlabot žurnālistu un žurnālistikas studentu mediju pratību un atbalstam arī neatkarīgos faktu pārbaudītājus un viņu sadarbību ar uh, ziņu medijiem. Uh, atlikušajos uh, sagatavošanas pasākumos pasākumu gados mēs finansēsim projektus, sagatavojot pamatus turpmākam darbam mediju pratības jomā un pateicamies uh, jums uh, par atbalstu un uh, ceram šo darbu turpināt radošās Eiropas programmas ietvaros. Un mm, notiks Eiropas mediju prastības nedēļa martā un aprīlī nākamgad, 2020. gadā, notiks pasākums uh, Zagrebā, informējot par uh, šī, šis, šo pasākumu ietvaros uh, finansētiem projektiem. Liels paldies! Paldies, Valtons kundze, par prezentāciju. Godātie kolēģi! Tagad ir iespēja uzdot jums jautājumus. Ja jums ir konkrēts eh, jautājums, tad vērsieties pie uh, personas, kam jūs adresējat šo jautājumu, un pēc tam būs iespēja arī uzreiz saņemt atbildi uz jautājumu. Tagad vārds. Visas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad Rujas Devēsa kungs. Man ir šāds jautājums Rigvers kundzei. Es esmu nedaudz vīlies, manuprāt, šie kriteriji nav īsti pamatoti, kad jūs jums ir noteikta darba kārtība, un te jūs eh, izlēmjat, vai šie pilotu projekti jums der vai nedar, un noraidāt tos projektus, kas jums nepatīk. Piemēram, kādi projekti tika noraidīti tādēļ, ka nebija attiecīgi budžeta posteņu vai projekts, eh, kurā mērķis bija uh, atzīmēt uh, 70 gadu jubilēju. Un jūs negribējāt iesaistīt citas institūcijas. Manuprāt, jūs pārkāpjat savas pilnvaras kad jūs paredzat, eh, teiksim, eh, pilson, Eiropas pilsonības izglītības programmu, Riglērs kundze, vai tas ir jūsu uzdevums noteikt, kādai ir jābūt Eiropas pilsonības izglītības programmai, vai tas nebūtu drīzāk jādara deputātiem, vai jūs esat saņēmusi juridiskā dienesta atzinumu, kas norāda, ka tā ir jūsu kompetence? Un jums nav pilnvaru ierosināt mums šāda veida programmas, un es gribētu saņemt no jums skaidrojumu. Liga Riglērs kundze, lūdzu, ā, iespēju atbildēt. Paldies! Es varu atkārtot tikai to, ko teicu iepriekš, ka mēs ne vērtējam projektus pēc uh, to satura, bet drīzāk pēc eh, manis nosauktajiem juridiskiem kritērijiem. Mēs eh, juridiski izvērtējam, vai šādu projektu varētu finansēt eh, kā jau ekso, esoša projekta vai programmas ietvaros vai nē jūsu minētie punkti par D. Ja mēs e, balstoties uz e, mūsu juridiskiem atzinumiem konstatējam, ka atsevišķus projektus nav iespējams finansēt, tad mēs, tie ir, e, mēs tos iekļaujam D kategorijā, jo tiešām būtu grūti, ja šāds projekts tiktu atbalstīts, bet to nebūtu iespējams īstenot. Un es arī nesapratu īsti jūsu komentāru par uh, mācību plānu. Bet uh, jāatzīst, ka Eiropas Savienībā ir ierobežota kompetence izglītības jomā. Nē, uh, Ruijas Devēza kungs saka, jūs nesapratāt manu jautājumu, vai ir atšķirības starp to, ka tiek ierosināts mācību plāns vai tāds uzspiests. Atbilde dalība valstis ir atbildīgas par uh, apmācības saturu un uh, mācību plāns ir šis uh, saturs un tādēļ Eiropas līmenī mēs nevaram izlēmt par uh, mācību plānu, saturu, uh, par to, kas būtu jāmāca skolā. Uh, de, Ruiz de Vēzas kungs, jūs varat arī vērsties ar uh, tādu izsmeļošāku jautājumu tieši pie komisijas pārstāvs. Nebūtu taisnīgi, ja jūs tagad uh, liektu iespēju citiem kolēģiem uzdot jautājumu. Frau Bunting? Bantings kundze. Sorry, couldn't find the microphone. Um, I also have a question. Man arī ir jautājums par diviem ierosinātiem projektiem. Es ne, neapgalvoju, vai tie būtu jāatbalsta vai nē, tā šī nav īstā vieta to darīt, bet Abi šie projekti bija saistīti ar zinātnes izglītību. Viens bija mūža izglītības ietveros pieaugušiem, un otrs projekts bija paredzēts meitenēm. Tātad eksaktā zinātnes ir uh, kultūras uh, sastāvdaļa Eiropā, tie nebūtu kaut kā jānovirza malā, izslēdzot no kultūras kopumā, bet abi šie projekti tika noraidīti, jo uz tiem uh, attiecās citas finansēšanas programmas, un rezultāts bija tāds, ka mm, neviens eh, šajā zālē nevar vairs neko piedāvāt saistībā ar egzakto eh, zinātņu izglītību, un tas ir ļoti biedējoši, jo vienmēr būs atbilde, uz to attiecas apvārsnes uh, Eiropa vai Erasmus. Plus, uh, Un tādēļ iznāk, ka mēs nevaram var šādas programmas ierosināt, kaut arī mūsu skatījums uz šādu veidu izglītību ir atšķirīgs nekā tīri uh, zinātniskā pieeja, kas arī ir Erasmus. Plus. Es gribētu, lai mēs būtu tādi uh, ar uh, attīstītāku fantāziju šai uh, komitejā, bet, nu, acīm redzot, jūs neatbalstat šādu pieeju. Atbilde paldies par šo jautājumu. Es pilnībā saprotu to, kā uh, pilotprojekti un sagatavošanas pasākumi uh, tiek ierosināti no parlamenta puses, un jā, mēs tos uzskatām par ļoti eh, vērtīgiem projektiem, tad ir grūti mums eh, atbildēt, ka eh, tie būtu iekļaujami C kategorijā, jo uz tiem jau attiecas uh, citi eh, finansējuma avoti, bet eh, tas tā notiek saskaņā ar finanšu regulu, saskaņā ar pašreizējo sistēmu un noteikumiem, un mēs tos nevaram eh, neievērot. Šie zinātnes izglītības projekti var saņemt finansējumu no programmas, eh, ja attiecīgais konsorcijas, kas to ierosina, eh, pieprasa finansējumu, tas nozīmē, ka nenozīmē, ka nekad šie projekti netiks īstenot, ja tiek ierosināti no lejas uz augšu, tad šāda pieeja tomēr darbojas. Eh, deputāti uzdod, vai tad jūs varat apstiprināt, ka nav jēgas nevienam no šajā zālē sēdošiem ierosināt zinātniskās izglītības projektu, vai tā tas ir atbilde. Nu, šis komentārs ir ļoti radikāls, un tas viss būs atkarīgs no katra konkrētā projekta, bet es jums uh, ieteiktu, ja jums vai kādam kolēģim ir prātā projekts un jūs nesat droši, uh, vai uz to attiec šis eh, juridiskais pamats vai nē, tad lūdzu neformāli konsultēties ar mums, un tad mēs varēsim izvērtēt, vai šeit ir kāds uh, aspekts vai kāds elements, teiksim, kas noteikti, ka tas tikai daļēji uh, iekļaujas esošās programmās. Un tagad došu vārdu Šoidrauskundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos um, pievienoties kolēģiem un pateikt, ka mana pieredze, līdšanējā pieredze ar pilotu projektiem ir ļoti laba. Nu, kolēģi uzdot uh, tādus precizējošus jautājumus, lai izprastu, kā komisija atlasa pilotu projektus. Uh, Runājot par četriem pilotu projektiem, ko mums prezentēja, var saprast, ka tie ir projekti, kas papildina aktuālas programmas, jo šajās programmas nebija pietiekami uh, liels finansējums, un tātad citādi nebūtu bijis vietas, m, mm, lai īstenot, un tas ir iespēja kapacitātes, lai īstenot šīs idejas. Uh, ar šo zinātnisko izglītību. Šī ideja man ļoti patīk, bet, teiksim, jāfinansē arī tādas lietas, ko Erasmus neaptver, teiksim, migrantu situācija. Katra organizācija, katra valsts, kurai vienā brīdī rodas integrācijas problēma, neatkarīgi no tā, vai runa ir par bēgļiem vai sociāli ievainojamiem pilsoņiem, teiksim, jaunieši no sociāli patoloģiskās vides, uh, nu, šīm grupām jāsniedz palīdzība, atbalsts. Un šīm organizācijām noteikti nevajadzētu konkurēt savā starpā. Tu mm, vajadzētu sadarboties, lai saņemtu finansējumu. Un um, pilota projekts, tas jau ir solis pareizajā virzienā, bet kā tematiski jūs skatāt šo uh, um, situāciju. Jūs, Estebans kundze, uzdevat šo jautājumu. Lūdzu, atbilde. Paldies! Viens no Erasmus Plus mērķiem, kā es teicu, ir finansēt uh, sociālu iekļaušanu, tā starp arī sociālu ievainojumu grupu iekļaušanu. Tagad par bēgļiem. Tā ir mūsu prioritāte. Viena no prioritātēm tā pirmkārt ir steidzamības situācija. Šie cilvēki ir jāintegrē, viņiem ir jāpalīdz Un uh, sports ir ļoti labs instruments, jo, teiksim, bērni arī nerunājot kopīgu valodu var spēlēt futbolu uh, vienu bumbu, un, un lāk, tas palīdz arī uh, uzlabot komunikācijas iemaņas. Mm, tad bērni var arī iemācīties šo to, viņi var kļūt par treneriem vēlāk. Lūk, tas ļoti efektīvs uh, veids, kā integrēt uh, cilvēkus. Tagad par manu prezentāciju. Gadu laikā mēs redzam, ka pieaug pieteikumu skaits, sports arī kļūst populārāks un mums, saņemot šos pieteikumus, mēs visu izvērtējam, ar to nodarbojas speciāla komiteja un tad mēs izvērtējam kritērijus, atbilstības kritērijus. Uh, Dažkārt tas ir um, sarežģīti. Dažreiz mums ir tāds ļoti, tādi ļoti kvalitatīvi projekti, bet uh, budžets nepieļauj īstenošanu. Nu, un tad mums ir arī ārējie izvērtētāji, un mums ir komiteja, un mums, protams, ir arī, uh, zinām, ierobežojumi. Tātad mēs atlasām zināmu daļu no visiem projektiem, nu, jo mūsu rokas saista budžets, protams. Ceru, ka esmu jums atbildējusi. Tagad dažu došu vārdu kamerēverti, kamerēvertes kundzei, Petra. Paldies! Um, projektu prezentācija apliecina ka sagatavošanas eh, darbi ir ļoti noderīga lieta, jo visu, ko var izmēģināt, un tad, ja tas labi darbos praksē, tad var finansējumu tā teikt standartizēt, normalizēt un īstenot jau uh, ierasto programmu veidā. Tas ir ļoti labs piemērs, un tas būtu jālieto vairāk. Protams, atlasīšana ir tāda sarežģīta lieta, nepieciešami objektīvi kriteriji, eh, kas jāievēro. Ja Nu, Saprotu kolēģus, kas uzskata, jā, dažkārt šī, šī atlases kritērija nav īsti caurskatāmi, nevaram saprast jūsu argumentāciju, un pie tā var piestrādāt, lai vairāk un mm, precīzāk tiktu skaidrots, teiksim, C un D uh, kategorijas te varētu palīdzēt. Un paldies uh, komisijai par piedāvājumu neformāli uzņemt kontaktus ar komisiju, ja mums ir, teiksim, idejas par projektu, lai pakonsultētos jau iepriekš. Estebans kundzei jautājums par projektiem. Jūs runājāt par Eiropas pievienoto vērtību. Tas, protams, ir svarīgi. Teiksim, tie ir atlasīti projekti, kas tomēr ļoti nacionāli ierobežoti, specifiski projekti. Kā šeit var radīt Eiropas pievienoto vērtību? Uh, Un otrais eh, - integrācija ir tāds, šeit ļoti tāds sašarinātā nozīmē lietots jēdziens. Mēs runājam par bēgļiem lielākoties, bet integrācija nozīmē daudz ko vairāk, un tieši sports, eh, teiksim, var sekmēt sociālu iekļaušanu, eh, īpaši sociāli ievainojumām grupām. Un vai tiešām jūs no tā šaurāk interpretējat vai tomēr plašāk? Paldies! Rīgleres kundze varbūt sākumā un tad Estebanas kundze. Jā, paldies par jautājumu. Nu, Komisija vērtējot pilotu projektus cenšas uh, būt um, konsekventa, secīga, uh, vērtēt projektus uh, horizontāli, un tas ir juridisks izvērtējums, ņemot vērā juridisku ietvaru, nevis uh, Eh, ņemot vērā projekta saturu kā tādu, bet es saprotu jūsu ideju skaidrot vairāk, tas būtu noderīgi. Teiksim, kāpēc pilotu projekts ir eh, ievietots šādā vai tādā kategorijā, prezentēt argumentus, paskatīties, kas īsti izskan šajos argumentos, vai tiešām šis secīgums tiek um, Uh, ņemts vērā, ka nu, jūsu ideja ir ļoti laba. Paldies! Estebans kundze, paldies! Kāmervērts kundze. Nu, protams, tātad Eiropas pievienotā vērtība mm, cenšamies vienmēr to nodrošināt. Es runāju par tīklošanu un um, izplatīšanu, informācijas izplatīšanu. Uh, simtiem, ja ne tūkstošiem projektu Eiropā. Mums ir nelielas vietējas organizācijas, kas par to ziņo. Un tā tad pievienotā vērtība rodas atlasot tāds būtiskākus projektus un veidojot tīklus. Tad pieredzes apmaiņa, paraugu prakse. Uh, saiknes starp atsevišķiem tīkliem. Man šķiet, eh, šī kopiena jau kādu laiku tiek veidota, tiek paplašināta, un, un mēs eh, tagad runājam gan par eh, sportu vispār, gan par sportu konkrēti bēgļiem. Nu, viena lieta uzspēlēt futbolu, cita lieta ir um, integrēties sabiedrībā, bet um, Tie, kas eh, ierodas eh, valstī bez valodas, bez eh, zināšanām, nu tieši tāda futbola spēle var būt ļoti labs sākums. Un Briselē Krainēmā, teiksim, ir šis futbola klubs, un šiem nepavadītiem mazgadīgiem viņi spēlē sākumā, tad viņiem palīdz pildīt mājas darbus, viņi mācās franču un holandiešu valodu, un dažu projektu ietvaros viņus pat apmāca. Uh, teiksim, trenēt citus, jo treneri eh, aizvien vairāk ir vajadzīgi. Un eh, šis iemaņas ļoti vērtīgas arī turpmākai dzīvei šādiem jauniešiem. Tā kā mm, šis bēgļu projekts, teiksim, tam ir tāda ilgtermiņa perspektīva, un es domāju, ka kvalitāte ļoti augsta un pievienotā vērtība ļoti augsta. Paldies, Ienbū kundze, tagad Selima. Paldies! Labrīt visiem! Es gribēju uzdot jautājumu Estebans kundzei. Mm, nu, paturpinu nedaudz kolēģi domu. Protams, jā, sports ir ļoti labs eh, integrācijas vektors, eh, integrācijas iekļaušanas. Eh, tas palīdz nodot tālāk arī mūsu Eiropas kultūra vērtības. Tagad vai varētu pastāstīt, teiksim, kāda proporcijā piedalās uh, Eiropas pilsoņi un uh, citu valstu pilsoņi šādos projektos, vai, teiksim, labs miks <laughs> tiek nodrošināts. Um, un um, tad uh, jūs runājat par futbolu. Uh, bet, uh, teiksim, dzimuma līdztiesība Eiropā ir ļoti svarīga tēma, vai, teiksim, arī meitenes, sievietes spēlē futbolu vai uh, citu sportu, kā jūs to nodrošināt. Paldies! Jimbu kundze par um, jautājumu. Tātad tā, uh, par proporciju sākumā jūs jautājat, uh, cik daudz bēgļu un uh, Nu, cik daudz Eiropas pilsoņu piedalās mūsu projektos. Runājot par proporciju. Nu, principā mūsu projekts ir bēgļu sociālā integrācija. Tad šeit uh, tādi specifiski mērķi, runājot par Erasmus Plus programmu, kur ir uh, tādi plašāki projekti, tur arī plašāka mērķa grupa tiek uzrunāta. Uh, Tur runa ir gan par migrantiem, gan par sociāli ievainojumiem, slāņiem, mazāk nodrošinātiem eh, cilvēkiem, teiksim. Bet šeit, ši, ši, šajā projektā, galvenais mērķis ir bēgļi. Eh, tā kā tieši viņiem mēs eh, cenšamies palīdzēt. Un tad eh, šis sociālais miks. Eh, es īsti nesapratu, ko jūs gribējāt zināt. Jā, arī šeit eh, projekts ir virzīts uz bēgļiem. Un viņa tā kā ar vietējiem spēlē. Nu, es nezinu, vai jūs tieši to jautājat. Nu, tās nav futbola bēgļu, eh, tik un vienīgi bēgļu futbola komanda. Nē, nu, vien, viņi vienmēr eh, spēlē ar vietējiem, un eh, šādi viņi nonāk kontaktā, teiksim, ar vietējiem bērniem. Un, rodas šie pirmie kontakti starp migrantu bērniem, teiksim, un vietējiem bērniem, kas uh, vienmēr laba lieta, un, un tad eh, dzimumu vienlīdzība, protams, eh, par to mēs arī domājam, un, nu, laiksim, Krainamā šai klubā galvenais ir futbols, bet uh, ir arī meiteņu komandas, sieviešu komandas, uh, tur arī piedalās uh, migrantes. Uh, Šajās spēlēs, un tas nav tikai futbols, tā ir viegla atlētika, uh, un uh, citi sporta veidi, kas, uh, kas tiešām tiek uh, izmantoti un atlasot projektus, mēs vienmēr skatāmies arī uz dzimumu vienlīdzību kā kritēriju. Paldies, es pats arī pieteicos pašās beigas un es gribēju pievienoties kamerēverts kundzi. Mums bija pieredze, pieprasot, eh, tātad piesakot pilotu projektus. Un eh, šķiet, ka kolēģi man piekritīs tieši viedokļa apmaiņa izvērtēšanas procesam ar deputātiem šai mm, viedokļa apmaiņai vajadzētu būt intensīvākai. Dažas lietas, kas nav varbūt tik aktuālas, zināšanas un pieredze šajā jomā šiem, teiksim, izvērtētājiem, nu, varbūt eh, vienkārši nav tik plaša, lai, lai viņi tā no zināšana tehniskās puses varētu eh, pilnīgi kompetenti visu izvērtēt. Un tas ir pilnīgi normāli, jo visi eh, esam cilvēki. Uh, un nevaram būt eksperti visās jomās, vai izvērtēšanas procesam varētu tiešām uh, intensivēt sadarbību ar pieteikuma iesniedzēju vai iesniedzējiem, lai rastos uh, tāda labāka sadarbība un lai uh, tiktu atrisināti arī visi jautājumi, kas var rasties nu, viena vai divas sārunas diskusijas, ar to arī pietiktu. Uh, Un tad komisija un parlaments tiešām varētu mācīties viens no otra. Nu, īpaši runājot par tik sarežģītiem jautājumiem, jo mm, atkal mm, deputātiem pēc tam jāatskaitās vēlētājiem mājās, un mm, tas viņam ļoti palīdzētu arī vēlētājiem izskaidrot šo problemātiku. Tātad tieši izvērtēšanas laikā šādas diskusijas tas būtu kaut kas ļoti, ļoti labs un vērtīgs. Paldies! Paldies um, par jautājumu. Nu, es jau principā teicu, atbildot kamerē, Everts kundzei, komisija ir gatava pirms uh, tātad gala termiņa sazināties ar um, kontaktbiroju vai pietiekumu iesniedzēju personīgi, lai Uh, uzzinātu vairāk par juridisko pamatojumu, par kategoriju A vai B, vai, ja ir jautājumi par to, kā, teiksim, ka, kurā kategorijā iekļaut šo projektu, C, A un B un tā tālāk. Man šķiet, uh, pagājušo gadu ne, bet agrāk komisijā tika rīkoti semināri asistentiem un parlamenta personālam. Tie notiek uh, pirms uh, projektu pieteikumu iesniegšanas, un uh, mēs skaidrojām toreiz, kas jāņem vērā, kādam jābūt šim pieteikumam, lai um, projekts tiktu atlasīts, teiksim, un uh, Ja ir interese, tad var atdzīvināt šo, šo tradīciju, ko nu, kaut kā nedaudz uh, iesaldējām pirms pāris gadiem, bet to var atkal, mm, kā es teicu, atdzīvināt un uh, izmantot ar, um, arī tagad. Nu, un tad, kā jūs teicāt, uh, nevienmēr komisijas eh, kolēģi ir eksperti visās jomās, nu, tā arī nevar būt. Un tā, um, tā, tāpēc, tāpēc arī norādu vēlreiz, eh, atlasot projektu, mēs tieši neskatāmies uz projekta saturu, mums ir tādi objektīvāki juridiski, teiksim, tehniski kriteriji, vai to nosēc programmas finansējums, vai tas saskaņā līgumiem, finanšu regulu un tā tālāk. Paldies! Es domāju, ka es biju pēdējais, bet nē. Vēl divi kolēģi pieteikušies. Melbārds kundze tagad lūdzu. Uh, thank you very much, uh, Chair. Paldies priekšsēdātājiem. Es uh, pieteicos jau agrāk, vienkārši sekretariāts to nepamanīja, bet nekas. Uh, Man ir pāris jautājumu. Paldies, uh, ka paskaidrojat pilotu projektu mehānismu un procedūru. Es uh, pirmoreiz tagad tiku ievēlēta uh, Eiropas parlamentā, un um, man ir svarīgi labāk izprast, kā šis mehānisms darbojas. Man īstenībā tāds tehniskāks jautājums. Vai jums ir mm, tādi tā kā kursi varbūt jaunievēlētiem deputātiem? Un, uh, Un, un tad arī kāds būtu laika grafiks pilotu projektu iesniegšanai nākamam mm, finansēšanas periodam budžeta ietvaros. Un tad man ir jautājumi par diviem pilotu projektiem. Pirmkārt, muzika kustina Eiropu, tā, tā, kas ir, man šķiet, lielisks, izcils projekts, ļoti svarīgs Eiropas muzikas ekosistēmai. Uh, prezentācijā runājāt par izglītības aspektiem. Kāda tad loma tad būtu mūzikas skolām, teiksim, šajā visā? Nu, otrais jautājums ir mediju pratību visiem. Jūs varētu vairāk pastāstīt par šo iniciatīvu un rezultātiem, iesaistot uh, pieaugušos. Un nu, tas ir milzīgs izaicinājums, kā tuvoties uh, uh, pieaugušajiem, teiksim, kas nav uh, iesaistīti formālos izglītības procesos, un varbūt jūs esat atraduši tādu labu pieju, ko mm, varat pārņemt šai ziņām. Paldies, eh, Melbārdas kundze, saka priekšsēdātājs. Eh, mums eh, vienkārši jāturpina tagad, lai, lai, lai paspētu arī saņemt atbildes. Atvainojiet par to. Un uh, tagad došu vārdu mūsu viesiem. Lūdzu. Ja par šo Eh, ievadīšana matērijā, tā teikt. Eh, jā, mēs varētu piedāvāt kaut ko tādu jaunievēlētiem kolēģiem. Eh, tātad par laika grafiku tas, tātad, kas saskaņots budžeta procedūriem, man šķiet, ka iesniegšana ir maijā un izvērtēšana notiek jūnijā. Bet man šķiet, ka parlaments nodot, nodos tālāk šo informāciju jums pilnīgi noteikti, kad uh, nāks tuvāk šis laiks. Un par mediju pratību visiem. Lielas paldies par jautājumu. Runājot par pieaugušajiem. Mūsu pieredze īstenojot šo programmu ļoti svarīgs elements eh, ir sadarbība ar pilsētu organizācijām. Teiksim, viens no svarīgākajiem aspektiem - sadarbība starp mediju pratības organizāciju un bibliotēkām, kur bibliotēkas uh, uh, vienkārši nosūta um, izglītotājus, tā teikt, tā, um, skolotājus principā, kas uh, māca pieaugušiem tādas lietas kā mediju pratība. Tā tad eh, izmantot eh, esošās eh, izglītības organizācijas, sadarbība ar šīm organizācijām var palīdzēt mm, iesaistīt pieaugušos un palīdzēt viņiem tik galā jauniem izaicinājumiem. Frau Rikalde, möchten Sie auch noch? Rekaldes kundze varbūt. A, bet bija vēl viens jautājums par mūzikas skolām. Jā, paldies, Melbārdas kundze. Un jā, mūzika uh, Eiropai, jā, tas ir izcils uh, projekts uh, un apmācība uh, ir uh, pieejama visām formālām un neformālām apmācības struktūram. Paldies! Um, Nu, tagad pats pēdējais komentārs, un tad iesim tālāk. Frankovska kungs, jums ir iespēja izteikties viena minūte. Paldies! Nu, tad eh, saīsināšu savu jautājumu. Lielas paldies par eh, sniegto informāciju visiem viesiem. Par eh, subtitriem man ir jautājums. Nākamgad šis projekts beigsies, un uh, tas bija uh, ļoti, ļoti veiksmīgs. Vai šī iniciatīva uh, tiks turpināta nākamajā tātad, programmā un programmas periodā, un kā šī programma tad varētu izskatīties, kā tā varētu tikt integrēta nākamajā periodā? You Paldies! Jā, ja, Mums arī likās, ka projekts bija izcili veiksmīgs. Un uh, tiešām nekas nav jāgroza uh, vai jāmaina, ja uh, tāpat uh, tas bauda tik labus panākumus. Man nu, šķiet, tas vienkārši ir jāturpina. Un ir vēl ļoti labs potenciāls. Ar principā mēs ne, tiešām neko negribējām mainīt. Uh, gribējām to paturēt e, tieši tādā formā, un mums ir izdevies saņemt papildu finansējumu, un tiešām varēsim to turpināt un e, īstenot to nākamajā līmenī, bet nemainot neko pēc būtības. Tas būs turpinājums, loģisks turpinājums pēc, e, līd, pēc iepriekšējā perioda. Mēs vienkārši turpināsim to īstenot, cerams, tikpat veiksmīgi. Paldies um, par atbildi un paldies visiem mūsu viesiem. Nu, jūs redzat, cik svarīgs mm, mums visiem ir šis temats, cik ļoti tas uh, mūs visus nodarbina. Pēc šīm uh, diskusijām ceru, ar to viss nebeigsies, ka nākotnē būs vēl intensīvākas diskusijas. Un um, nu, tagad gan atvadīšos no mūsu viesiem, bet tiešām uh, ceru jūs visus satikt jau ļoti drīz. Liebe Kolleginnen un Kollegen, wir gehen. Godātie kolēģi, tagad turpināsim skatīt darba kārtību. Nākamais punkts ir debatas ar Eiropas jauniešu fórumu. Vismaz reizi gadā mēs kultu komitejā diskutējam ar jauniem Eiropas pilsoņiem. Šeit ir svarīgi uzklausīt jauniešu domas un šaubas un konkrētus priekšlikumus par to, kā mēs varētu uzlabot mūsu politisko lēmumu pieņemšanas procesu, lai labāk sasniegtu jauniešus un ņemtu viņus vērā Eiropas Savienības politikā. Viens no mūsu galvenajiem partneriem jauniešu politikas jomā, protams, ir Eiropas jauniešu fórums, kuru pārstāvji Andrija Kasamentī un Judita Lantāja ir ieradušies uh, Viņu sveicu šeit eh, kultu komitejā. Šī diskusija viedokļa apmaiņā nāk īstajā laikā, jo mēs šobrīd uh, trialogos apspriežam daudzgadu finanšu schēmas programmas ar padomu komisiju, un, kā jūs zināt, tad uh, Eiropas solidaritātes korpus un Erasmus Plus lielā mērā ir vērsti uz uh, jauniešiem. Uh, Šī būs arī pirmā viedokļa apmaiņa ar jaunajiem mūsu komitejas deputātiem, turklāt nesen bija arī jauno komisāru uzklausīšanas. Tas dod mums pietiekam daudz uh, vielas uh, interesantai diskusijai. Vispirms es ar prieku uzklausīšu Eiropas jauniešu fóruma uh, dalībniekus pārstāvjus un lūdzu jūs pastāstīt par to, kādas ir jūsu domas par finanšu programmām kultūras jomā un kāds būtu jūsu un jauniešu prioritātes eh, šajā vēlēšana periodā, šajā sasaukumā. Es jums tagad dodu vārdu īsai prezentācijai, maksimāli 15 minūtes, pēc tam tad uh, došu vārdu deputātiem, eh, lai uzdotu jautājumus un varēsiet arī uz tiem atbildēt. Paldies, dod jums vārdu. Jā, priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dārgie kolēģi un draugi. Uh, Pirmkārt, es gribētu jums pateikties par šī dialoga uzsākšanu ar mums un par to, ka eh, šodienas eh, tikšanās centrā liekat jauniešus. Ir sena kultūras komitejas un Eiropas jauniešu fóruma sadarbības vēsture, un mums ir prieks redzēt, ka jūs eh, esat gatavi turpināt ar mums sadarboties, lai uzlabotu jauniešu dzīvi. Bet pirms sākam, stādīšos priekšā, esmu Andrejā Esmu Eiropas jauniešu fóruma valdes loceklis, esmu viens no 11 jaunajiem uh, brīvprātīgiem, kas vada šo organizāciju, un uh, pie manis blakus ir arī Līva Vikmane, mūsu koordinātori, un arī Alfonso Liverte un Judita Lantai no darbiniekiem. Tātad mēs visi šeit esam jūsu rīcībā, varat mums uzdot jautājumus, un esam gatavi ar jums diskutēt gribēju tikai pateikt, ka mums tiešām ir liels gods un prieks būt šeit, un vēlreiz paldies par šo iespēju. Pirms sākam diskusiju, es gribētu nedaudz stādīt mūsu priekšā pavisam īsi, pie kā mēs strādājam un kādi ir jauniešiem svarīgākie izaicinājumi šobrīd, un ko mēs kopā varam darīt, lai um, risinātu šos problēma jautājums. Stākšu ar prezentāciju. Jā, tas darbojas. Kas tad ir Eiropas jauniešu fórums? Tā ir neatkarīga demokrātiska jauniešu vadīta Eiropas platforma. Jaunieši eh, vada šo organizāciju un mūsu ģenerālā asamblēja arī sastāv no jauniešiem no mūsu biedru organizācijām. Un tā ir lēmēju organizācija, lēmēju eh, struktūra Tātad katrā valstī ir jauniešu padomes, eh, jūsu valstīs ir šīs te nacionālās jauniešu padomes, un tās visas ir Eiropas jauniešu fóruma biedras un arī starptautisko jauniešu organizāciju biedri. Ko mēs darām? Mēs strādājam, lai eh, ļautu aktīvāk jauniešiem piedalīties sabiedrības dzīvē, lai viņi varētu uzlabot savu dzīvi Un to mēs darām pārstāvot uh, jauniešu intereses un tiesības un viņu jauniešu organizāciju intereses. Kas tad ir mūsu biedru organizācijas? Um, tās arī ir tādas uh, jumta organizācijas. Um, to biedri ir vietējā un nacionālā līmeņa organizācijas, un ar šo tīklu mēs sasniedzam miljoniem jauniešu. Uh, Mūsu biedri ir ļo, no ļoti dažādām grupām. Jūs šeit redzat, ka mēs dažas no tām minām - LGBTQI plus e, jaunieši, lauku jaunieši, e, nacionālo minoritāšu jaunieši. Mēs e, sadarbojamies arī ar citām platformām un organizācijām, un, piemēram, kas pārstāv musulmaņus vai romu jauniešus un tam līdzīgi. Uh, rīcības jomas mūsu biedru organizācijām arī ir ļoti dažādas. Eh, viņi strādā neformālajā izglītībā, jauniešu darbā, pilsoņu izglītībā, sociālā iekļautībā, jauniešu nodarbinātībā, klimata pārmaiņu jautājumu risināšanā, ilgspējas attīstības jomā un tā tālāk. Tātad tās darbos ļoti daudzveidīgās jomās. Eiropas jauniešu fórums eh, ir organizācija, kas aug mēs augam, jo jauniešu sektors uh, arī Eiropā aug. Jaunieši aizvien vairāk ir ieinteresēti iesaistīties, uh, aktīvi darboties jauniešu organizācijās, un uh, mēs arī esam atveduši piemēru. Ir šā gada marta aprīļa Eirobarometra jauniešu aptauja, kas skaidri parāda, ka 75% no atbildējušajiem uh, norādīja, ka viņi ir iesaistīti kaut kādās darbībās vai kustībās uh, savā dzīvē. Un šeit, šāda te iesaista nozīmē arī to, ka, ja ir lielāka aktivitāte jauniešu vidū, mums ir vajadzīgs arī lielāks atbalsts jauniešu aktivitātēm un aktivitātēm, kas ir paredzēts viņiem. Tātad ir vajadzīgs lielāks finansējums jauniešu organizācijām, ir vairāk vietas jauniešiem iesaistīties, vairāk iespējas, teikt savu vārdu lēmu pieņemšanā un tā tālāk. Jaunieši arī aizvien lielākā mērā ir politiski aktīvi, viņi piedalās vēlēšanās, un skaidrs rezultāts tam ir arī Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas notikt šogad. Statistika ļoti skaidri rāda, ka 18 līdz 24 gadus eh, vecie jaunieši um, ir eh, bijusi tā vecuma grupa, kurā vēlētāja aktivitāte ir pieaugusi visstraujāk - 28%, tas bija 2014. gadā, un šogad tas bija 42%, tātad 2019. gada vēlēšanās. Uh, varam droši teikt, ka jaunieši bija izšķirīgi svarīgi Eiropas vēlēšanās šogad. Un tomēr mēs eh, joprojām redzam, ka jaunieši ir pārāk maz pārstāvēti lēmu pieņemšanas struktūrās, un to mēs arī kā jauniešu organizācijas cenšamies darīt. Mēs cenšamies rast uh, veidu, kā jaunieši varētu pieņemt, uh, eh, piedalīties lēmu pieņemšanās. Uh, Tas, kā Eiropas parlamenta vēlēšanās jauniešu vēlētāju aktivitāte strauji pieauga, bija pateicoties arī tam, ka jauniešu organizācijas visā Eiropā ļoti aktīvi iesaistījās šajā jautājumā. Eiropas jauniešu fórumā mēs, piemēram, īstenojām kampaņu, eh, ko nosaucam Change is Coming, eh, pārmaiņas tuvojas, un mums bija busiņš, kas uh, brauc pa Eiropu, deviņās dažādās pilsētās mēs diskutējām ar cilvēkiem eh, par to, cik svarīgi ir balsot par politiku, par Eiropas Savienību, un tā ir tikai daļa no tā, ko mēs darījām. Un, protams, mūsu darbs nebeidzās ar vēlēšanām. Mēs arī turpinājām darboties pēc vēlēšanām. Mēs, piemēram, sākām sadarboties ar daudziem no jums, eh, kam jauniešu jautājumi ir svarīgi, lai veidotu jauno jauniešu intergrupu, kas ir ļoti svarīga Mēs vēlamies ar jums sadarboties, lai veidot spēcīgāku jauniešu intergrupu un nodrošināt to, ka jauniešu jautājumi ir būtiski un tiek skatīti visās EP komitejās. Tātad tik tālu nedaudz par mums, bet es gribēju jums arī nedaudz pastāstīt par izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd saskars jaunieši Eiropā, jo ar mūsu biedru organizāciju starpniecību mums ir iespēja uzdot jautājumu jauniešiem. Uh, un uzzināt par viņu dzīves problēmām. Mēs šeit uh, nosaucām vairākas jomas, kurās jaunieši norādīja, ka viņiem ir sajūta, ka lēmumu pieņēmējiem vajadzētu rīkoties, lai nodrošinātu, ka uh, viņi varētu izmantot savas tiesības un uh, lai viņu dzīves kvalitāte uzlabotos. Klimata krīze Tas, protams, nozīmē, ka jaunieši vēlas, lai lēmumu pieņēmēji atpazītu, ka šī ir krīze un ka ir jārīkojas, jārīkojas ilgtspējīgi gan Eiropas Savienības institūcijām, gan nacionālajām valdībām, lai nodrošinātu to, ka jauniešiem būs uh, nākotne, lai uh, arī nākotnē sabiedrības varētu plaukt un zelt. Mēs redzam arī, ka cilvēktiesības vairs uh, netiek uh, uzskatīts par neapstrīdamām. Jauniešu tiesības, tā mēs to saucam, jauniešu fórumā uh, bieži vien uh, tiek radīti šķēršļi jauniešiem izmantot savas tiesības, un kad mēs runājam par jauniešu tiesībām, mēs ar to domājam to, ka jaunieši var pilnībā izmantot savas pamatiesības un brīvības. Uh, gan pilsoniskās, gan politiskās tiesības, savas sociālās, ekonomiskās tiesības un tā tālāk. Pilsoniskās telpas samazināšanās, tas arī ir svarīgs uh, jautājums. Jā, mēs teicām, ka um, jaunieši aizvien vairāk iesaistās dažādās organizācijās un uh, ir daudz aktīvāki, bet jauniešu organizācijas uh, saskars ar dažādiem izaicinājumiem, piemēram, finansējuma trūkums nacionālā līmenī, uh, ierobežojoši likumi, kas, piemēram, var liekt tām uh, īstenot zināmas aktivitātes, piemēram, uh, LGBTIQ uh, plus jautājumos vai cilvēktiesību jautājumos un tā tālāk. Demografiskie izaicinājumi, protams, ir novecojoša sabiedrība, un, kā jau es teicu, Jaunieši saskars ar eh, daudz šķēršļiem savu tiesību izmantošanā, arī, piemēram, runājot par sociālo iekļautību un nodarbinātību. Mēs ļoti labi zinām, ka daudzi jaunieši uh, ir uz sociālās izstumtības sliekšņa šobrīd. Un arī eh, digitalizācija ir svarīgs aspekts. Um, tas iesniedz visās mūsu dzīves jomās. Uh, un eh, tas rāda dažādas eh, problēmas. Ko Eiropas jauniešu fórums dara, lai risinātu visu šīs problēmas? Mēs eh, darām daudz dažādas lietas, bet tikai dažas gribēju minēt. JoFest, tātad šis pasākums, ko mēs ik pēc diviem gadiem Eiropas jauniešu pasākuma ietvaros kopā ar Eiropas parlamentu organizējam Strasbūrā, tas ir jauniešu politiskais festivāls. Uh, kas um, saved kopā lēmumu pieņēmējus no ES institūcijām un jauniešus. Pagājušreiz gandrīz desmit tūkstošus jauniešu mēs uh, vedām uz Strasbūru un uh, ar mērķi īstenot uh, diskusijas par uh, dzīvi um, dalībvalstīs un jauniešu dzīves izaicinājumiem. Un arī nākamgad būs tāds pasākums Strasbūrā. Uh, Eiropas jauniešu galvaspilsētu. Tas ir tituls, ko mēs piešķiram pilsētām, kas īsteno jauniešiem labvēlīgas politikas savās pilsētās. Um, Novi Sad Serbijā ir šogad uh, Nākamā tā būs Amija Francijā, Eiropas jauniešu galvaspilsēta, un mēs esam arī izstrādājuši jauniešu uh, progresa indeksu, kas ir vērsts uz um, labākas politikas veidošanu Eiropā, kas ir balstīta uz pierādījumiem, uz datiem, un tā ir pirmā jauniešu dzīves uh, kvalitātes analīzes aptauja, uh, kur iekļauj neekonomiskos datus. Par to vēlāk var pastāstīt vairāk. Es redzu, ka man ir atlikuši trīs minūtes, uh, un tāpēc gribētu pastāstīt par to, kas uh, šobrīd ir aktuāli. Uh, pie kā mēs strādājam ar kaltu komiteju, un tā ir arī laba iespēja jums visiem pateikties par lielisko sadarbību ar mums. Erasmus Plus programma, Eiropas solidaritātes korpus, mēs ļoti labi uh, strādājām ar Šoidrovas kundzi, referenti un ēnu referentiem. Uh, ar visām šītā aktivitātēm, ko es iepriekš minēju, JoFest, eh, jauniešu progresa indeks, mēs eh, ar prieku sadarbosimies ar jums arī nākotnē, lai jums palīdzētu, kā vien mēs varam ar mūsu aktivitātēm. Kā jau es teicu, šīs programmas ir eh, pamatu pamats jauniešu dzīvei ļoti svarīgas tās ir un ir diezgan skaidrs, ka tās ir programmas, kuras uh, ir arī viens no labāk funkcionējošām ES programmām un Eiropas jauniešu fórumā mēs lielā mājā, mērā arī tām pievēršamies. Un es domāju, ka mēs jau daudz, kur esam minējuši, kas tad ir tie svarīgākie punkti Erasmus Plus un Solidaritātes korpus kontekstā, bet ļoti īsi dažas no tiem minēšu. Eiropas Solidaritātes korpus, atcerēsieties varbūt, ka mēs prasījām desmitkārtot budžetu un ar prieku konstatējam, ka Eiropas parlaments ieņēma stingru nostāju par budžeta trīskāršošanu. Ir ļoti svarīgi paredzēt vairāk uh, finansējumu, lai aizvien vairāk cilvēkiem, jauniešiem būtu pieeja šai programmai, lai varētu atbalstīt aizvien vairāk jauniešu projektu. Mēs vēlamies arī tādu programmu, kas būtu pilnībā atvērta visiem. Mēs atbalstām EP pozīciju, padarīt šo programmu iekļaujošāku un mums svarīgi uh, ir arī, lai būtu atbalsts nevalstiskajām organizācijām eh, jauniešu jomā. Discovery U, tā ir institūta, pie kā mēs strādājām, eh, šur jauniešu komponents ir jāņem vērā, jauniešu organizācijām ir jādod iespēja eh, piedalīties, palīdzēt cilvēkiem mācīties, un Discovery U budžets nedrīkstētu būt paņemts no citām programmām, kurām arī ir vajadzīgs finansējums. Un tagad par Eiropas solidaritātes korpusu. Uh, ir ļoti svarīgi mums, lai uh, iekļautība uh, būtu ļoti svarīga. Ir uh, Eiropas tīkli šeit ļoti svarīgi. Un eh, brīvprātīgais darbs būtu jāatvēl galvenokārt nevalstiskajām organizācijām, bezpējas organizācijām. Tātad Mēs vēlamies, lai šīs programmas būtu piesaistīts arī ES jauniešu e, stratēģijai, lai finansējums tiktu sniegts prioritātēm. Tas bija tā īsi mans pārskats. Es ar prieku um, iesaistīšos diskusijās ar jums, un ja jums ir kādi jautājumi, droši. Paldies! Liels paldies! E, un e, jūsu prezentācijas laikā es apzinājos, cik svarīgi ir tas, ka Eiropas jauniešiem ir balss, kas tiek sadzirdēta un ka viņiem ir iespēja līdzdarboties, jo īpaši raugoties uz uh, apturētajām sarunām Ziemeļmaķedonijā un um, Albānijā par uh, iestāju Eiropas Savienībā jauniešiem tur tā ir milzīga vilšanās un Pirms dažām nedēļām es kā vēlētāju novērotājs biju Kosovā, un tur arī tikos ar jauniešiem, ar cilvēkiem, kas ir tiešām proeiropeiski noskaņoti. Viņi rēķinās ar Eiropu. Un to mums šeit Eiropas parlamentā, bet arī komisijā vajadzētu apzināties, cik ļoti svarīgi Eiropā ir mūsu jaunieši, tā ir mūsu nākotne, un tāpēc man ir tiešām liels prieks, ka jūs šeit esat ieradušies. Tagad dodu vārdu Zvera kungam. Jums vārds, lūdzu. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Paldies arī par šo diskusiju ar Eiropas jaunatnes fórumu. Jauniešiem ir daudz draugu mūsu komitejā. Un um, šo te nostāju mēs aizstāvam arī uh, trilogā. Esmu sarunvedējis no Eiropas parlamenta puses. Un um, mēs arī solījām, ka mēs uh, labāk sadarbosimies ar uh, jauniešu fórumu, arī pie citiem jautājumiem strādājot. Mēs gribētu arī eh, panākt lielāku finansējumu jauniešu organizācijām. Tām ir eh, lielas ambīcijas, un to mēs zinām, un Eiropas parlaments to atbalsta. Eiropas parlaments eh, gribēja trīskāršot līdzekļu apjomu Erasmus Plus programmai. Daži uzskata, ka mēs ejam par tālu, bet mēs cīnīsimies par to, lai būtu vairāk finanšu līdzekļu, jo tas nozīmēs arī plašāks iespējas. Šeit ir arī dažas jaunas iniciatīvas. Atļaujiet man vēl pateikt vienu teikumu. Mēs nevēlamies eh, jaunas iniciatīvas, mēs vēlamies eh, balstīties uz eh, jauniešu organizāciju tradicionālajām aktivitātēm. un mēs arī pievērsīsimies uh, visai Eiropas organizācijām. Jauniešiem um, bija liela nozīme piedaloties uh, pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uh, tas uh, noveda pie labiem rezultātiem gan Eiropā, gan Slovenijā, un paldies, ka devāt man vairāk laika. Tagad vēl divi jautājumi. Petra, tev vārds. Paldies, dārgais Andrejā, dārgais eh, Eiropas jauniešu fórumu. Prieks jūs atkal šeit redzēt. No manas puses arī sirsnieks paldies par visām aktivitātēm, ko esat īstenojuši pēdējos gados un ko darīsiet vēl nākotnē. Un galvenais jau par labo sadarbību uh, starp jums un kultūras komiteju, kura noteikti turpināsies nākotnē. Uh, Jūs jau minējāt eh, daudzus svarīgus punktus no savas puses. Man ir tāds viens sirsnīgs lūgums attiecībā uz Erasmus. Mēs prasījām eh, budžeta trīskārsošanu. Šobrīd eh, ir eh, sarunas, bet skaitļi no padomes netiek, eh, neliek mums uz neko lielu cerēt. Viņi pat divkāršošanu mums eh, neapstiprinās. Un šeit, es domāju, visi būtu ļoti pateicīgi, ja Eiropas jauniešu fórums tā ļoti skaidri arī atsevišķās dalībvalstīs paceltu balsi un sadzirdami atbalstītu mūs šajā cīņā par līdzekļu trīskārtušošanu. Tas būtu tāds tiešām svarīgs signāls un arī atbalsts mums no Eiropas jauniešu fóruma, arī dalībvalstīs, lai dalībvalstīm skaidri parādītu, ka investīcijas jauniešos ir investīcijas nākotnē un Erasmus Plus ir vajadzīgs vairāk naudas. Tāds ir mans uh, lūgums, tas uh, būtu ļoti svarīgi šo atbalstu saņemt. Vēl vienu punktu gribēju pieminēt, par ko vajadzētu padomāt. Jūs minējāt Eiropas jauniešu galvaspilsētu, kas uh, ir nedaudz uh, atstāta novārtā. Eiropas kultūras galvaspilsēta ir svarīgāka, bet arī jauniešu galvaspilsētas aktivitātes ir ļoti svarīgas. Varbūt mēs kopīgi varētu padomāt, kā mēs šo uh, projektu varētu aktīvāk uh, virzīt uz priekšu, uh, spēcināt. Tas man būtu svarīgs. Uh, um, jautājums, jo man tas šķiet ļoti interesants un vērtīgs pasākums. Paldies tagad Šoidruvas kundzei vārds lūdzu. Lielas paldies! Es gribētu pateikties par jūsu prezentāciju, pirmkārt par jūsu iniciatīvu un sadarbību ar mums. Tas ir ļoti svarīgi. Milāns un Pētra jautāja par budžetu. Uh, būs ļoti, ļoti, eh, būtu ļoti, ļoti noderīgi, ja jūs eh, kontaktētos ar savām nacionālajām organizācijām, lai tās īstenotu eh, lobēšanas darbu, runātu ar finanšu, kultūras ministriem, jo viņiem ir jāatbalsta Erasmus budžeta palielināšana. Man ir Tātad jūsu prezentācija bija jautājumu, kur uh, jūs redzat eh, sadarbības eh, potenciālu, un tas ir tieši šis budžeta jautājums, un eh, mums ir vajadzīgs arī jūsu viedoklis par Eiropas solidaritātes korpusu, jo šobrīd mums ir trialoga process, un šajā te trialogā ar komisiju un padomi par Eiropas solidaritātes korpusu esam saskārušies ar uh, centralizēto grāntu decentralizācijas pārvaldību un arī par Erasmus. Eiropas parlaments vēlas, ka visa Eiropas organizācijas, tāda kā jūsējā Eiropas jauniešu fórums, varētu tieši pieteikties uz finansējumu no Eiropas komisijas, lai nesacenstos ar NVO un nacionālām organizācijām, piemēram, Beļģijā. Komisija negrib uh, pieņemt šo principu un mūsu priekšlikumu uh, lai tas tiktu uh, noankarots likumdošanas tekstā. Cik jums svarīgi uh, ir, eh, svarīgs ir šis Eiropas parlamenta priekšlikums? Varbūt jūs varētu atbildēt un izskaidrot jūsu vajadzības. Lielas paldies! Paldies! Tagad dod vārdu. Eh, jums, lai varētu atbildēt. Liels paldies par visiem šiem jautājumiem, par pateicības vārdiem. Mums arī ir ļoti liels prieks sadarboties ar kultūras komiteju, un daži eh, no jums norādīja, ka šī sadarbība ir bijusi ļoti laba, un mēs arī ceram, ka šī sadarbība turpināsies gan šajā sasaukumā, gan arī nākamajā. Man uh, ir visi šie jautājumi piezīmēti, bet es vispirms uh, runāšu par Erasmus. Jā, budžeta trīskāršošana ir ļoti svarīga arī Eiropas jauniešu fóruma skatījumā, un tādēļ pavisam nesen mēs nosūtījām eh, vēstules visām dalību valstu ministrijām. Uh, un šo vēstuli ir parakstījušas Eiropas jauniešu fóruma dalību organizācijas. Varbūt arī neizdevās panākt pilnīgi visu atbalstu, bet atsaucība liela. Mēs arī turpmāko dažu dienu laikā organizēsim kampaņu sociālajos tīklos, pieprasot uh, budžeta trīskāršošanu un skaidrojot, cik tas ir nozīmīgi. Kad mēs savulaik runājām par desmitkāršošanu Erasmus uh, budžetam, nu tas nebija joks. Mērķis bija nodrošināt, lai tiešām visi jaunieši varētu piedalīties, un tādēļ vajadzētu desmitkāršot šo budžetu. Protams, trīskāršošana arī ir labs pasākums, to mēs atbalstīsim. Uh, un taisīsim lielu troksni par šo jautājumu, lai pārliecinātu valdības. Un gribu norādīt, ka Eiropas parlaments ir bijis mūsu lielākais un spēcīgākais sabiedrotais cīņā par budžeta riskāšošanu. Liels paldies! Tagad par Eiropas jauniešu galvaspilsētu. Jā, šis nosaukums tika radīts pirms desmit gadiem, un esam piedzīvojuši tiešām uh, lielu atsaucību, arvien vairāk uh, pilsētu pieteicas, pat pēc tam, kad ir pagājušis gads, uh, Uh, joprojām uh, jauniešu organizācijas saņem lielāku finansējumu, ir uh, vairāk darbības vietu, tā kā šis pozitīvais efekts turpinās arī pēc tam, kad šis nosaukums ir piešķirts, un tas arī palīdz pilsētām aktīvāk uh, Uh, interesēties par jauniešu uh, politiku un Eiropas Savienības politiku un programmām. Mēs uh, ar lielu prieku dzirdējām arī par to, ka kultūras komiteja interesēs par šo iniciatīvu, varbūt varētu arī uh, izveidot uh, īpašu vēl iniciatīvu, bet katrā ziņā mēs priecājamies uh, par uh, to, ka tas tā notiek tālāk par Eiropas solidaritātes korpusu un atklāja Eiropu. Jā, ļoti labi šīs iniciatīvas, kad jaunieši var apceļot Eiropu, bet viņi varētu arī tad uh, aizbraukt uz šo Eiropas jaunatnes galvaspilsētu, piedalīties dažādos pasākumos. Tālāk uh, atbildes uz citiem jautājumiem. Nezinu, cik man daudz laika vēl ir manā rīcībā, bet tā tad vēl ļoti svarīgs punkts uh, par Erasmus Plus runājot un par Eiropas solidaritātes korpusu ir uh, šīs decentralizētie pasākumi. Liels paldies! mēs uh, tiešām uh, jaunatnes, uh, Eiropas jaunatnes formā par to iestājāmies. Ir tik daudz Eiropas organizācijas un tīkli, uh, ka strādā ar šīm programmām un īsteno lieliskus projektus un dod pievienoto vērtību, bet bieži vien viņiem nav pieejams finansējums, jo viņi strādā, piemēram, Beļģijā, un viņiem ir jākonkurē, lai saņemtu uh, Eiropas Savienības finansējumu Un uh, tā tad uh, šis finansējums tiek novirzīts vietējām organizācijām, un tādēļ šīm organizācijām būtu svarīgi iespēja pieteikties centralizēti, un tad uh, būtu arī, protams, tas vieglāk, ja arī Erasmus plus ietvaros. Liels paldies! Nākamo jautājumu uzdod Andersons kundze. Liels paldies, ka esat pie mums atnācis un mūs informējām, bet man ir tāds papildi jautājums, lai labāk saprastu. Tātad, kur jūs saskatāt galvenos pieturas punktus, lai eh, jauniešiem būtu vienliecīgas tiesības, viņi tiktu uztvērti par līdzsvarīgiem pilsoņiem. Tālāk, ja mēs runājam par pilsonību. Tad šeit ir runa par uh, individu attiecībām ar valsts, kas saistīts ar noteiktām tiesībām un pienākumiem. Un uh, kā ir jāsaprot šīs globālā pilsoņa definīcija un kā tās kāda šeit ir saikne ar nacionālo pilsonību un kādus priekšrocības jūs šeit saskatāt, kādus uzlabojumus individam nodrošinās šī globālā pilsonība un no kā tad šim individam būs jāprasa savu tiesību īstenošanu. Paldies! Melbārds kundze, vārds jums. Thank you very much, Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji. Priecājos, ka šeit sēž arī jaunā sieviete no Latvijas, tad ir runājuši latviski. Panelī tad es nācu ar jautājumu, ko jūs sagaidat, eh, ka uh, mēs uh, Eiropas parlamenta deputāti darām nacionālā līmenī, uh, veicinot sadarbību ar, ar jauniešiem, vairāk iesaistīt jauniešus Eiropas dzīvē. Uh, Jūs savukārt pie mums atnācāt ar tie, gandrīz tiem pašiem jautājumiem, ko mēs esam gatavi darīt. Tāpēc es gribētu no savas puses izteikt eh, to, ka, eh, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka uh, Eiropas parlamenta deputāti ievēro principu strādāt nevis priekš jauniešiem, bet kopā ar jauniešiem. Tam jānotiek gan Eiropas līmenī, gan nacionālā līmenī. Uh, Un es teiktu, ka nacionālais līmenis ir tiešām katra Eiropas parlamenta deputāta ļoti būtiska atbildība. Um, e, un, manuprāt, pirmā lieta, kas mums ir jādara, ir regulāri jābrauc uz skolām, jātiekās ar jauniešiem tur, e, kad formējās viņa izpratne par Eiropu un viņa pienākumiem attiecībā uz Eiropas Savienību. Un, um, es pati sev esmu sagatavojusi plānu regulāri braukt uz Latvijas skolām. Otra būtiska lieta, kas man šķiet ir sadarbības joma un kur es uh, redzu sadarbību, ir jauniešu līderības prasma attīstība. Uh, jo tieši uh, līderības prasmes ir tās, kas ietekmē jauniešu motivāciju uh, Uh, un uh, viņu tālākās darbības piedalīties uh, vienā vai otrā Eiropas um, iniciatīvā. Bet es, protams, labprāt dzirdētu no jums, ko jūs sagaidat no Eiropas parlamenta deputāta darām nacionālā līmenī. Frau Benjamia, Sie haben das Wort. Benjamia Skunze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu uh, mūsu viesus kultūras komitejā, pateicos par prezentāciju, bet es gribētu jautājumu uzdot par jūsu organizācijas finansējumu avotiem, uh, gada budžeta apjomu. Tālāk jūs runājāt par izaicinājumiem, ar ko saskaras uh, jaunieši Eiropā. Es uh, Eh, skatos uz eh, šo situāciju no spāņu viedokļa, bet ehm, eh, jāpauž nožēla, ka netiek runāts par jauniešu bezdarbu, nodarbinātību, iespēju atrast mājokli. Tas ir prioritātes. Tālāk par es vēlētos uh, zināt, vai jūs uh, neuztverat tās par Eiropas mērogu prioritātēm, tikai par Spānijas prioritātēm. Tālāk eh, jūs sakat, ka ir jāpalielina budžets atkal un atkal, lai varētu atbalstīt visas ierosinātās iniciatīvas. Jā, es arī uzskatu, ka šīs iniciatīvas ir uh, svarīgas, bet uh, jūs uh, kā jaunieši kur jūs saskatāt savu lomu Eiropas projektā, kā nodrošināt jaunas iespējas, uh, lielāku nodarbinātību, lielāku labklājību un kādu ieguldījumu jūs esat gatavi dot šajā Eiropas projektā. Paldies! Tagad uh, jūs varat atbildēt uz šiem trim uzdotiem jautājumiem. Jā, paldies. Un paldies par šiem jautājumiem. Nu, tagad vairs nejūtos īsti komforta zonā un tomēr ceru, ka varēšu atbildēt um, apmierinošā veidā par to, ko um, deputāti var darīt nacionāli vairāk. Es uh, noteikti vēlos jūs iedrošināt uh, stāties kontaktā ar uh, Eh, jaunatnes eh, organizācijām, eh, teiksim, jauniešu padome Latvijā, var sazināties ar viņu valdi, tā teikt, var runāt ar jauniešiem, var to pārunāt Nacionālo parlamentu valdības līmenī un organizācijās, nu, ziņot tālāk šeit jūsu kolēģiem par to, ko dzirdat no vietējām struktūram. Uh, Nu, tas noteikti būtu tāds padoms no manas puses. Par jauniešiem, ko varbūt neuzskata par līdzvērtīgiem pilsoņiem, es teiktu šeit, cilvēktiesības ir universālas. Un tas, par ko mēs e, iestājamies, kas mums tiešām ir svarīgi, ir tas, ka katram jaunietim ir piekļuva visām cilvēktiesībām. Dažs jau tika pieminētas piekļuve kvalitatīviem darbiem, mājokļiem. Nu, te varētu veselu sarakstu salikt kopā, bet ne par to ir runa šobrīd. Bet, nu, tas ir tas virziens kurām jāvirza šīs diskusijas. Tātad pilna piekļuve šīm tiesībām, eh, iespējas eh, baudīt eh, pamat tiesības, kas ir visiem cilvēkiem, un ja piedzīv, tiek piedzīvotas barjeras attiecībā uz šīm mm, piekļuvi šīm tiesībām, teiksim, vecuma dēļ, uh, nu, dažās valstīs, teiksim, tādas uh, specifiskas labklājības uh, sistēmas, uh, sociālā nodrošinājuma sistēmas un jauniešiem zināmi ierobežojumi attiecībā uz atbalsta schēmām un piekļuvi tām. Atkal vecuma dēļ mm, šeit varētu būt interesanta tad plašāka diskusija par šo tēmu. Globāli, nu, atgādinu vēlreiz, ka cilvēku tiesības ir universālas un tāpēc jānodrošina līdzvērtīga piekļuve šīm tiesībām principā. Es redzu, ka tik daudz laika man nemaz nav. Jā, jārunā ātrāk. Par nodarbinātību, kas arī ir ļoti svarīgi. Manā valstī, izcelsmes valstī, tāda Itālijā, uh, Ne tikai Spānijā tā tad ir šī problēma, daudzās Eiropas valstīs. Es jau īsi pieminēju, un tā ir absolūta prioritāte. Un mēs Eiropas jauniešu formā ļoti daudz pie tā strādājam. Teiksim, arī jaunie, jauniešu komiteju šeit parlamentā runājam par uh, uh prakses iziešanu, stažēšanos parlamentā, kas, eh, ko bieži iziet bezmaksas režīmā, tad pat bija sūdzība pret Beļģiju eh, šai sakarā, un mēs cīnāmies par to, lai šādas bezmaksas eh, prakses iziešanu aiz, aizliegta visā Eiropā. Uh, Mēs, mums ir daudz, nu, vairākas frontes līnijas, um, vairākas um, tēmas, par ko runājam paralēli. Par mūsu finansējumu. Man nav līdz statistikas skaitļi, bet, uh, lūk, kolēģi man sarūpēja. Mūsu finansējums uh, nāk no Eiropas komisijas, tātad Eiropas Savienības katla. Mūsu budžets ir 3 miljoni eiro gadā. Dažus līdzekļus saņēmam no Eiropas padomes, un uh, mēs arī maksājam dalības maksu, lai būtu daļa no platformas. Mēs uh, saņemam grantus no Eiropas parlamenta lai uh, organizētu atsevišķus pasākumus, tātad no, principā, no dažādām iestādēm nāk šis finansējums, bet, nu, kopsumā var teikt no Eiropas Savienības. Un uh, prieks pateikt, ka tomēr esam neatkarīga platforma un vēlamies uh, tāda arī palikt un kļūt uh, ilgtspējīgāk laika gaitā. Iklas, lūdzu, tev vārds. Paldies! Paldies um, par ierašanos šodien. Nu, paldies, ka stāstāt par uh, jūsu intergrupu. Šī grupa visiem kultūras komitejas kolēģiem ļoti svarīga. Mm, par, runājot par indeksu, kādi kriteriji tur tiek izmantoti, kādi parametri. Un eh, Eiropas eh, jauniešu galvaspilsēta. Mums ir cits projekts, kultūras galvaspilsētas, un varbūt eh, arī paralēli vajadzētu organizēt vizītes kultūras komitejas kolēģiem arī uz tām pilsētām, kas piesakas jauniešu galvaspilsētu titulam. Un tad eh, par jauniešu līdzdalību politiskajos procesos. Kā tas notiek? Um, mums ir Eiropas eh, jauniešu parlaments, bet, eh, nu, šim, tā teikt, orgānam, vai tam tiešām ir tāda izpildvara, vai tas vairāk ir šovam domāts. Uh, bet varbūt tomēr var kaut kā sadarboties iestāžu līmenī. Jā, tad Eiropas parlaments varbūt kaut kā var strādāt ar jauniešu grupām, tā kā, kā Eiropas jauniešu parlaments, teiksim, kas tiešām vēlas aktīvi piedalīties uh, procesos, uh, nu, lai uh, būtu skaidrs, ka tas ir vairāk nekā šovs un ka tas viss tiek uztverts nopietni. Paldies! Devēsā kungs jums vārds. Domājiet lūdzu par laika grafiku. Paldies! Ļoti lakoniski. Paldies, Kasamente kungs, par prezentāciju, par eh, tātad šiem datiem. Jūs teicāt eh, jauniešu uh, līdzdalība palielināsies no 14% punktiem līdz 22% punktiem. Vai šis uh, palielinājums uh, saistīts ar uh, pro-Eiropas partijām, teiksim, Eiropas atbalstītāju partijām? Un otrs jautājums ir par Eiropas solidaritātes korpusu. Šobrīd runājam par ar padomi par šo dosjē. Teiksim, Petra Kamerverta un Šodrovas kundze uz to atsaucās runājot par Erasmus. Bet konkrēti par solidaritātes korpusu vai programmai būtu nepieciešams papildu finansējums, un ja tā, tad ar kādu pamatojumu. Paldies! Frau Jenbū. Jenbū, kundze. Salima. Paldies priekšsēdātām, paldies jauniešu formam par prezentāciju un jūsu darbībām. Nu, noteikti jūs zināt, ka runājam tagad par jauno Erasmus programmu un uh, Eiropas solidaritātes korpusu. Programmas mērķiem vajadzētu atspoguļot uh, izglītojošu darbu, brīvprātīgo darbu un uh, tādu populārāku izglītību, lai uh, iesaistītu mazāk uh, labvēlīgas, tad vairāk ievainojamas grupas, uh, apvienojot jauniešus tad, kopīgajās aktivitātēs. Tad tieši pie šīm, ar šīm mērķu grupām vairāk jāstrādā. Tas ir ierakstīts mērķos. Um, bet jūs kā organizācija varbūt vairāk, vai, vairāk pastāstīt, kādas problēmas rodas praktiski ar iekļaušanu. Uh, un uh, kā uh, tieši jūsu darbības var uh, palīdzēt sasniegt šis vairāk ievainojamās sabiedrības grupas. Paldies, un tagad Forankundze pēdējā. Paldies par prezentāciju un jūsu darbu. Nu, dažkārt ir tā, jo vairāk novecojam, jo mazāk saprotam jauniešus. Un tāpēc ļoti labi, ka varat mums pastāstīt uh, par šīm lietām? Praktiski jautājumi. Es ieskatījos jūsu tīmekļa vietnē. Un īsti nevaru atrast, kur atrodas kontakti un kā jums var sazināties kontaktpersonas kaut kādas e-pasta adreses. Var sakot, kontakta informācija, jo jūs teicāt, ka daudz jauniešu grib stāties jums kontaktos, nu, un arī mums, teiksim, tas interesē, nu, ka būtu labi šo informāciju, ja šī informācija būtu viegli atrodama. Un tad precizējoši jautājums uh, par uh, jūsu darbi, darbības veidu. Lūk, jaunieši mobilizējušies uh, Eiropas vēlēšanām, klimata pārmaiņu apkarošanai. Ir daudz iniciatīvu, kas ir ārkārtīgi apsveicamas bet um, grūti saprast jūsu idejas iestāžu kontekstā. Jūs uh, šobrīd, teiksim, esat Eiropas pol politiskajā iestādē, Eiropas parlamentā, un jums noteikti varbūt ir kāda programma, kādas iniciatīvas šajā ziņā, bet, nu, neko par to nezinām. Varbūt jūs vairāk varat pastāstīt tieši par šīm darbības virzieniem, šiem darbības virzieniem. Paldies! Paldies! Un tad, kas mentīkungs, atkal vārds jums. Paldies, paldies! Jauniešu progresa indeks. Mēs eh, cenšamies izmērīt eh, jauniešu dzīves eh, kvalitāti, neņemot vērā ekonomiku. Tad trīs galvenie indikātori šeit tiek izvērtēti - pamat cilvēku vajadzības, labklājības pamati un iespējas dzīvē. Tātad tīri ekonomiskus kritērijus neņemam vērā šeit. Fokusējamies uz šiem trim kritērijiem, mm, saņemam datus uh, Tad, tad mēģinām saņemt datus eh, par šiem trim klasteriem, eh, kuros ietilpst vairāk kā 60 indikātori kopsumā. Teiksim, viens no atklājumiem. Nu, varbūt pēc sanāksmes varam sniegt jums arī daudz vairāk informācijas par to, bet tagad īsi izsakoties. Uh, Bet viens no secinājumiem bija tāds, jo vairāk vietas ir jauniešu organizācijām valstī, jo vairāk tās var izpausties, jo labāks uh, jauniešu progresa indeks. Uh, vai arī jo straujāk tas uzlabojas. Tā, nu, tas ļoti interesanti un to ir ļoti viegli atrast mūsu tīmekļa vietnē. Tātad visi šie rezultāti, ko esam tur apkopojuši, ļoti iesaku jums ieskatīties. Tātad viss, kas tieši neskar IKP. Tad e, ir tomēr šī indeksa korelācija ar IKP un valstis ar līdzīgu IKP, tiecībā uz jauniešu progresa indeksu, var um, rīkoties ļoti atšķirīgi. Tātad ne viss ir atkarīgs no finansējuma. Mums ir um, daži tātad ļoti būtiski secinājumi, kas apkopoti tieši ņemot vērā jauniešu progresa indeksu, kas varbūt būtu interesanti arī jums veidojot jūsu politikas par sadarbību starp Eiropas parlamentu un jauniešu grupām. Mēs, mūsu misija ir būt par jauniešu balsi Eiropā. Un, protams, esmu laimīgi par sadarbību uh, ļoti interesants eh, jauniešu līdzdalības eh, mehānisms Eiropas eh, padomē, teiksim, ir co-managements, mm, kas skan dīvaini, bet jauniešiem ir praktiski tādas paš, tāda pa, pati lemtspēja, kā uh, Eiropas padoms uh, ierēdnim. Un, lūk, tā ir uh, faktiska situācija, kur jaunieši var izpaust savu viedokli, kas arī tiek ņemts vērā, un mēs to ļoti veicinām. Bet, protams, nepieciešama regulārāka, struktūrētāka platforma, lai apmainītos viedokļiem. Pasākumi, protams, ir laba lieta, bet um, mums notiek, ka, teiksim, mēs uh, jauniešu dialogs. Uh, Un uh, mēs mēģinām aktīvāk piedalīties un aktīvāk virzīt uh, uz priekšu šīs iniciatīvas. Diemžēl šobrīd nevaru vairāk pastāstīt par um, to, kuras tad īsti pārties uh, guva šī, šo, šo atbalstu, uh, kā tika nobalsots, bet uh, es sarūpēšu šo statistiku un nosūtīšu jums to par finansējumu solidaritātes korpusam. Jā, protams Mēs eh, ticam tam, ka nepieciešams attiecīgs finansējums kvalitatīva darba veikšanai. Tātad nepieciešami resursi, lai arī mūsu paveiktais darbs eh, būtu kvalitatīvs, lai mēs iedziļinātos tajā, ko darām, lai tas viss nebūtu vienkārši ķeksītim, bet uh, lai darbs tiešām būtu pienācīgs investīcijas solidaritātes korpusā. Nu, tas ir tas pats, kā investīcijas uh, pilsoniskajā sabiedrībā, un uh, te neko nevar izdarīt nepareizi, kā saka. Uh, par īpaši ievainojamiem jauniešiem tāds iekļaujošāks Erasmus Plus variants. Mēs esam pilnīgi par to. Mēs to pat pieprasām nu, jau vairākus gadus, jau sen esam uzsākuši darbu pie Erasmus, Plus no mūsu perspektīvas un pieprasām finansējumu visa veida barjeru likvidēšanai, ar kurām uh, jaunieši var sas saskarties, kas var uh, kavēt uh, līdzdalību mobilitātes programmas vai nu runa būtu par, neatkarīgi no tā, vai runa būtu par fiziskajām barjeram, vai valodas barjeram, tad šeit investīcijas ir vitāli svarīgas. Paldies! Lies paldies! Lantai kundzem, kas mentīkungs, par komentāriem, par um, prezentācijām, par atbildēm, par secinājumiem. Mums ļoti svarīgi lai jaunieši vēl aktīvāk piedalītos mm, tajā, kas notiek Eiropā. Tas ir svarīgi visiem mūsu sabiedrībiem, katram no mums personīgi. Paldies, ka esat šeit un cerams uz, uz ļoti drīzu tikšanos mēs paliksim kontaktā. Paldies! Liebe Kolleginnen un Kollegen, nun geht es mit dem nächsten. Darbie kolēģi, tagad turpināsim ar nākamo darbu kārtības punktu. Eiropas eh, kultūras balvas eh, jauniešiem eh, uzvarētāju stādīšanu priekšā. Mums jau ir laba tradīcija, kad kultūras komiteja ielūdz trīs Eiropas kārļa balvas uzvarētāju komandas, eh, lai viņi varētu stādīt priekšā savus projektus. Un man ir liels prieks, ka varu sveikt eh, uzvarētājus eh, šā gada balvai no Itālijas, Somijas un Austrijas. Sveicu jūs mūsu komitejā. Un tagad cerēsim, ka viņi ir atraduši ceļu uz mūsu zāli Ich stelle jetzt ganz kurz. Tagad pavisam īsi stādīšu priekšā uzvarētājus. Sāksim ar eh, Fabiano Katania un Alice Plata no Itālijas, kuri stādīs priekšā Eurofonika projektu, kas saņem eh, galveno balvu, pirmo vietu. Tad ir Erola un Vilijāra stādīs priekšā Your European Citizenship, jūsu Eiropas pilsonība no Eiropas jauniešu parlamenta no Somijas. Viņi saņēma otro vietu, otro balvu. Un tad Kanan Jasāra un Ikarezēnē Buhra no Austrijas prezentēs projektu Musulmaņi pret antisemītismu, kas saņēma trešo vietu. Un šīs eh, jaunās dāmas, kas jau šeit sēž, eh, um, ir šīs trešās vietas ieguvējas, visiem šeit eh, vietas nepietiek, eh, un tāpēc eh, viņi te mainīsies. Sāksim ar trešo vietu. Jāsars kundze un Buhras kundze no Austrijas lūdzu jums vārds. Ok. Um, so. Jā, um, erstmal möchte ich mich her. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties uh, Kārļa balvai, eh, jauniešu balvai, kas mums dod iespēju šodien šeit stādīt priekšā mūsu projektu, kas ir um, musulmaņa pret antisemitismu. Mm, un mūsu projekts ir par eh, jauniešu musulmaņu informēšanu par antisemītismu. Viņiem eh, tas ir ne tikai jāsaprot, bet arī jāspēj pret to iestāties. Tāpēc mēs pusotru gadu pie šī jautājuma strādājam. Uh, Es gribēju tikai pajautāt par prezentāciju. Jā. Tātad mērķis ir veicināt apzināšanos jauniešu musulmaņu vidū par antisemītismu. Mēs tur esam izmantojuši dažādas metodas, lai apskatītu antisemītismu no dažādiem skatu punktiem. Uh, Galvenokārt ir runa par apziņas veidošanu, pievēršoties galvenokārt izglītībai un uh, um, komunikācijai. Šeit ir trīs galvenie pīlāri - izglītība, tikšanās, komunikācija un atcerēšanās. Un uh, mūsu izpratnē tas ir tas uh, veids, kā ilgtspējīgā veidā var veicināt apzināšanos par antisemītismu, kā var um, ietekmēt jauniešu domāšanu. Uh, un tur ir jābūt izpratnēji, ir jāpazīst uh, ebreju kopiena, jābūt kontaktiem ar viņiem, un ir jābūt arī zināšanām par vēsturisko atbildību, kāda ir uh, eiropiešiem, jauniešiem Eiropā. Tātad šis te izglītības uh, posms, šī daļa ir ļoti plaši attīstīta, izmantojot uh, dažādu cilvēku zināšanas, kas strādā ebreju jomā. Uh, dokumentācijas arhīva pārstāvji vai arī paši ebreji e, mums ir devuši ieskatu ebreju dzīvē, um, pievēršoties aktīvi arī vēsturiskajam uh, fonam, bet arī aktīvam antisemītismam, kas uh, ir sastopams mūsdienās. Būtiska uh, daļa šajā projektā bija arī radīt tikšanās vietas ebrejiem un musulmaņiem. Uh, lai šo te izpratni abās pusēs veicinātu. Un uh, mēs esam ielūguši ebreju pārstāvis, daudz arī pie mums ieradās, uh, un mēs arī tikām ielūgt uz šabata uh, ēdienreizēm, un mēs tikāmies ne tikai ar ebreju pārstāvjiem, bet iepazinām arī ebreju baznīcas, piemēram, sinagogas vai arī muzeju, piemēram. Uh, Tas mums bija ļoti svarīgi. Tātad, eh, runājot par atcerēšanos, par pieminēšanu, tas ir svarīgi ne tikai vēstures kontekstā, vienmēr ir jārod arī atsauce uz tagadni, uz mūsdienu situāciju. Uh, Un uh, um, citādi mums neizdosies uh, kaut ko tādu novērst, ja no tā nemācīsimies. Tātad mēs runājam par vēsturi ar tādu brīdinošu skatu arī uz nākotni un tagadni, un tāpēc bija svarīgi lieļu, lielu daļu projekta balstīt uz izglītošanu par holokaustu. Un um, mēs arī ielūdzām uh, Aušvic-Pirkanau. Um, koncentrācijas nometnes uh, eh, iedzīvojošo, un viņa diskutēja ar 200 musulmaņiem. Un tā bija pirmā reize, kad uh, eh, kāda, eh, kāds no izdzīvojušiem runāja ar musulmaņu jauniešiem, un mēs arī braucām uz Aušvicas nometni. Un tur bija vairāk dienu pasākums, kur mēs redzējām šīs te vēsturiskās vietas, un tas bija ļoti svarīgi arī jauniešiem pašiem būt šajā vietā, to piedzīvotu, piedzīvotu visas šīs, eh, eh, šo vēsturi tiešā eh, veidā. Un mums tur bija arī dažādi citi pasākumi. Projekts noslēdzās ar lielu noslēgumu pasākumu. Mums bija tas lielais gods arī ebreju kopienas un musulmaņu un katoļu kopienas pārstāvis pieņemt daudzi vēstnieki, uh, arī piedalījās šajā noslēguma pasākumā, jo tas eh, patiesībā ir tāds vienreizējs projekts, kāds nekad vēl nav bijis, un tāpēc mūs ļoti priecēja tas, ka tas tik tik pozitīvi uztverts. Diemžēl, to es gribēju, lai tu stāsti. Jā, tā tad eh, mēs saņēmām šo kārļa balvu, un tā pašā laikā mēs eh, sapratām, ka vīnē, diemžēl, uh, Eh, bija kaut kas noticis, tātad eh, Loģiģi Tuskānu eh, fotogrāfs bija izstādījis laikmeta liecinieku fotogrāfijas un, diemžēl, jau trīs reizes ir vandālismu akti īstenot pret šo izstādi. Diemžēl tas notic tikai Vīnē. Eh, tā ir izstādīta arī citur, un mēs eh, ātri mobilizējāmies, eh, tikāmies un nolēmām, ka tas nav pieļaujami. Mūsu pilsētā nevajadzētu pieļaut rasismu, antisemītismu. Mēs noorganizējām tādu tā kā apsardzi kopā ar citām organizācijām un nos, nolēmām desmit dienas aizsargāt šīs fotogrāfijas cauru diennakti. Saņēmām daudz atbalstu no uh, iedzīvotājiem. Uh, Un um, nāca arī cilvēki no ebreju organizācijām, rabīni, kas nesa mums ēdienu, dzērienu. Un tā bija tāda ļoti jauka kopīga noskaņa, kas tika radīta, kaut arī iemesls bija tāds bēdīgs. Un tad mēs uh, sapratām, ka kopīgi mēs varam iestāties pret antisemītismu, pret uh, musināšanu un uh, nodrošināt, ka mūsu skaistajā vīnē un Austrijā nav vietas šādām uh, parādībām. Mums tas bija tiešām um, ļoti jauks piedzīvojums un lieliska pieredze. Mēs arī turpmāk vēlamies uh, ar šādu rīcību turpināt uh, iesaistīties un strādāt. Jā, tas bija ļoti būtiski mūsu uh, izpratnē, un tas bija arī svarīgs signāls ebreju kopienai gan Austrijā, gan pasaulē. Uh, ja nemaldos, eh, arī eh, no ārzemēm bija cilvēki ieradušies uz šo apsardzes dienestu, un Washington Post arī publicēja lielu rakstu par to, Tātad eh, iesaisti pilsoniskajā sabiedrībā nekādā ziņā nevajadzētu novērtēt par zēmu. Tam ir liela ietekme. Man ir liels prieks, ka tātad uh, Eiropas Savienības antisemītisma pārstāve um, diezgan ātri saprata, ka šim projektam ir potenciāls visai Eiropai, un projekta sākumā jau ar mums sakontaktējās, viņa īpaši atbrauc uz Vīni un mūs apmeklēja un atpazina šo te potenciālu, un ar viņu um, mums bija cilvēks, kas pavadīja visu mūsu projektu, un viņi mūs arī bieži aicināja uh, Uh, Eiropas līmenī prezentēt šo projektu kā labākās prakses piemēru, un ne tikai viņa, bet arī um, ASV vēstniecība mūsu atbalstīja un citas vēstniecības, un to es gribēju vēlreiz pieminēt. Ilgtspējība ir ļoti svarīga mūsu uh, darbā, un mēs vēlamies uh, īstenot tādus ilgtspējīgus uh, projektus, uh, Um, un tāpēc man ir arī liels prieks, ka um, mēs esam publicējuši rokas grāmatu par šo projektu. Tur ir iekļauts visas projekta aktivitātes, bet arī visi ekspertu raksti. Tie bija eksperti, kas uh, deva savu ieguldījumu šajā projektā, un uh, tādējādi mēs varam citām organizācijām dot ieskatu tajā, kā šādu projektu var izveidot Un mērķis ir, lai pēc iespējas vairāk cilvēku iestātos par uh, cilvēktiesībām, šajā gadījumā par uh, pret antisemītismu. Tātad tas ir tāds dokuments, uh, kur varētu izmantot citas nevalstiskās organizācijas, uh, lai um, konstatētu, vai viņiem arī tas varētu būt noderīgi. Man ir dažas grāmatas līdzi, tātad, ja jums ir interese, mēs esam gatavi um, šo grāmatu jums dot. Tā ir, diemžēl, um, diemžēl vācu valodā, bet mums ir arī uh, angļu valodā um, brošūru līdzi. Tātad tie ir mūsu sadarbības partneri, um, daudzi ebreju sadarbības partneri arī Eiropas līmenī, kā piemēram vēstniecības. Jā, es domāju, ka tas arī bija viss. Un um, ar prieku gaidu jūsu uh, jautājumus un paldies par uzmanību. Paldies! meine Hochachtung und meine. Visu cieņu no manas puses. Eh, atzinīgi vērtēju jūsu darbu, ko jūs veicat ar savu uh, projektu. Es zinu, par ko es runāju. Mana māte arī ir izdzīvojusi holokaustu. Es zinu, par ko es runāju. Un tas, ka šis darbs tiek sākts tik vēlu un tā attīstība, kas tagad uh, ir, tas arī parāda, ka tas ir šausminoši. Un tāpēc šādi projekti, kādu jūs īstenojat, uh, ir uh, neaizstājami, lai panāktu uh, mierpilnu sabiedrību, kas pieņem atšķirības. Tagad gribētu dot kolēģiem iespēju uzdot jautājumus. Lūdzu, izsakieties īsi, jo laika mums vairs nav daudz. Īsi, konkrēti, viens minūtes ietvaros. Lūdzu, Petra, lūdzu, tev vārds. Jā, es negribu uzdot jautājumu, es gribēju tikai pateikt paldies, jo, manuprāt, tas ir lielisks projekts, kas, diemžēl, joprojām vēl ir nepieciešams, un īpaši e, lieliski man tas e, šķiet, ka musulmaņi ir uzņēmušies šo, šo uzdevumu, kas e, nav um, ierasts un kas tā nav bijis. Uh, Tātad eh, vācieši un austrieši, kas eh, bija eh, šo noziegumu pastrādātāji, tie to nav uzņēmušies, bet tieši musulmaņi to ir darījuši. Citas reliģijas pārstāvji, kur arī saskars ar naidīgu attieksmi, iestājas par to, lai nebūtu antisemītisma mūsu sabiedrībā. Antisemītismam nav vietas uh, Tāpat arī, ka vēršanās pret musulmaņiem nedrīkstētu notikt, un tāpēc, manuprāt, tas ir tiešām tāds liels eh, solidaritātes signāls um, visai sabiedrībai, un par to sirsnīgs paldies, un es ceru, ka jūs turpināsiet šo darbu. Liels paldies! Eh, jauniešu balva mums tiešām bija liela atzinība Eiropas Savienības līmenī, un paldies par uh, jūsu komentāru. Manuprāt, ir svarīgi katram darīt savu daļu cilvēktiesību jomā. Mums tas šķiet pašsaprotami, ka mēs iestājamies arī pret citiem, eh, kas tiek diskriminēti. Mēs tur redzam arī savu atbildību. Paldies! Šodravs kundz, lūdzu jums vārds. Paldies! Es eh, gribēju galvenokārt sirsnīgi pateikties Tātad sirsnīgi gribu pateikties par jūsu iniciatīvu, jo jūs uh, esat uh, uzšā, uzsākuši šo projektu un uh, jūsu mērķis diez vai, nebija, diez vai bija šī te balva. Jūs šo projektu īstenojāt tāpēc, ka redzējāt, ka ir jācīnās pret antisemītismu, jo tas nav pieņemams un ir uh, nepieciešams veidot tādu labu starpreliģiju dialogu, uz to ļaut augstu novērtēju, un es novērtēju arī to, ka jums ir piešķirta šī balva. Es gribētu um, um, cerēt, ka šis būs impuls jums turpināt darbu. Jenbū kundze, Salima. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais... Paldies. Es gribēju arī pievienoties pateicības vārdiem un uzteikt jūs par šo darbu. Ceru, ka tas ir tikai sākums, ka jums sekos daudzi citi jaunieši. Diemžēl tiešām nožēloju, ka nevarēšu izlasīt jūs grāmatu, kas ir izdota vācu valodā. Uh, Jautājums, kā varam jums palīdzēt uh, pārtulkot šo grāmatu vairākās Eiropas valodās, vai mēs varam šo atbalstu sniegt un kā, un es aicinu uh, deputātus par to padomāt, jo š, būtu par šo pieredzi jāinformē visas Eiropas uh, Savienības dalībvalstis. Liels paldies jums! Liels paldies abām runātājām! Jā, šī ideja par uh, pārtulkošanu ir tiešām ļoti laba doma, jo, uh, jā, tiešām runa ir par finansējumu, kā tas vienmēr jaunatnes darbā ir, bet tiešām būtu ļoti labi, ja varētu pārtulkot, pateicamies arī par uzslavām. Jā, tiešām šis uh, projekts tiek īstenos tikai pusotru gadu un mēs nezinājām, kā uh, uh, jaunieši uh, reaģēs uz šo tematiku cīņu pret antisemītismu un arī musulmaņu kopienās, un tas ir tāds delikāts jautājums, un mēs raugamies nākotnē. Paldies, nākamā runātāja. Es arī pie pievienojos pateicības vārdiem, un tiešām šis temats ir ļoti aktuāls, un um, nesen Halē uh, notika uh, tātad atentāts Francijā, tika, notika uzbrukums, uh, arī Francijā nesen notika uzbrukums uh, mošejai. Uh, Nu, es, tātad šī tematika ir aktuāla un es atbalstu arī ideju par grāmatas pārtulkošanu. Man ir jautājums, vai jums ir sadarbība ar citām musulmaņu asociācijām, lai turpinātu šā projekta īstenošanu un to vēl plašāk izvērstu. Jā. Ja šobrīd mums vēl nav kontaktu ar citām uh, starptautiskām jauniešu organizācijām, bet mēs uh, ceram uh, pie tā to panākt un mēs pie tā strādājam. Varbūt arī jūs varat mums palīdzēt šos kontaktus nodibināt. Liels paldies! Buhas kundzei un Jāsārs kundzei vēlreiz sirsnīgi pateicamies par šo nozīmīgo darbu, ko jūs veicat, un e, ceram, ka jūs to turpināsiet un ka e, sabiedrība vēl daudz ko gūs no jūsu cīņas pret antisemītismu, kas ir viena rasisma forma, un ka e, tas būs piemērs arī cīņai pret citām rasismu formām, piemēram, pret antičigānismu, un arī par to domājot vēlreiz sirsnīgi jums pateicamies. E, un tagad uz, uzņemsim citus balvas dal, e, saņēmējus. First couple? Yeah. First couple? Please take your seat. Begrüße ich herzlich Ida Irola. Äh, sirsnīgi sveicu Erolu un Jāru Jūs pārstāvāt projektu Eiropas jauniešu parlaments no Somijas, un jūs esat saņēmuši otro balvu. mēs pārstāvam Eiropas jauniešu parlamentu no Somijas un uh, projektu Eiropas uh, pilsonība. Tātad mūsu Eiropas jauniešu parlaments Somijā eh, darbojas plašākā eh, Eiropas jauniešu parlamentu sadarbības tīklā. Šeit ir 40 organizācijas pārstāvētas, tas pastāv um, tikai Eiropā, bet arī uh, uh Norvēģijā, Šveicē, arī uh, Gruzijā, Armēnijā. Tas ir izglītojošs projekts un neatbalstām nekādas politiskās partijas. Mēs interesējamies par politiku, bet nepaužām nekādu politisku nostāju. Un parasti šos pasākums organizē jaunieši, valdēs darbojas jaunieši, tātad tas ir projekts, ko īsteno jaunieši, jauniešu uh, interesēs, un parasti vecums ir līdz 25 gadiem. Mēs aktīvi darbojamies visā Somijā, cenšamies organizēt pasākumus dažādos reģionos, ne tikai galvaspilsētā. Šis, šim projektam ir divi svarīgākie elementi - sesijas un uh, skolu apmeklējumi. Vispirms par skolu apmeklējumiem. Toreiz, kad uh, sociālie tīkli nebija tik populāri vai pat vēl nepastāvēja, mēs uh, domājām par to, kā popularizēt mūsu pasākumu, un uh, nolēmām, ka, uh, lai to panāktu, ir jāorganizē pasākumi skolā, vairākās skolās, un tagad mēs izmantojam arī sociālos tīklus un esam um, paplašinājuši mūsu prezentācijas skolās, un uh, tagad aptvērums daudz lielāks nekā tas bija līdz šim. Un šī prezentācija, protams, nav kā reklāma par mūsu darbu, bet mērķis ir sniegt uh, informāciju par Eiropas Savienību kopumā un uh, informēt par Eiropas pilsonību un uh, par Eiropas Savienības lomu mūsu dzīvē. To visu organizē jaunieši jauniešiem. Mēs apmeklējām skolas visā valstī, sniedzām prezentācijas, sadarbojamies ar skolām. Diemžēl mums nav pietiekami daudz līdzekļu, lai apmeklētu lauku skolas, jo parasti brīvprātīgie ir no lielākām pilsētām un viņiem ir grūti nokļūt laukos. Sesijas, kas tas ir? sesijas ir mūsu galvenie svarīgākie pasākumi, bet mēs organizējam arī citus nelielāku apjomu pasākumus. Tomēr sesijas ir galvenais, ko mēs organizējam. Tie ir starptautiski pasākumi, mums ir pārstāvi parasti no visas Eiropas. Un galvenā uh, doma ir uh, imitēt Eiropas parlamenta darbību mēs veidojam vispirms uh, komandas, delegāti iepazīstās savā starpā, pēc tam uh, organizē komitejas. Piemēram, mēs varam organizēt arī kultūras komitejas sēdes mūsu sesijā, un mēs diskutējam par aktuālākajiem notikumiem Eiropā. Un uh, noslēgumā ir ģenerālā asamblēja, kurā tiek pieņemtas rezolūcijas. Uh, notiek uh, balsošana. Un uh, sesijās piedalās gan uh, delegāti, gan mūsu darbinieki vai ierēģi. Tā tad ir delegāti no visas Somijas un ierēģi no Eiropas Savienības, kam ir lielāka pieredze. Un tād mēs uzzinām, ko konkrēti dara Eiropas parlaments, kad jūs paši diskutēt par eh, šiem jautājumiem komitejā, tas ir eh, ar lielāku ietekmi, eh, jo jaunieši varbūt ne tik daudz iemācās par Eiropas Savienību skolās, bet šie pasākumi viņus daudz vairāk ieinteresē. Uh, Eh, darba valoda ir angļu valoda, tas eh, varbūt dažiem varbūt apgrūtinājums, bet eh, mēs arī mudinām visus mācīties angļu valodu, varbūt nebūt tik perfekti tik nevainojam apgūt valodu, bet galvenais ir mācīties. Un mēs esam arī organizējuši mūsu reģionālo sesiju. Pēc sesijām eh, dalībnieki ir ieguvuši jaunus draugus visā Eiropā, viņiem ir kontakti visā Eiropā, viņi var doties uz eh, sesijām arī ārzemēs, eh, būt par delegātiem vai strādāt kā brīvprātīgie ārzemēs. Un ļoti svarīgi ir, svarīgs ir mācību process, Uh, dalībnieki mācās veidot uh, starpkultūru dialogu daudzveidīgā vidē. Un mēs uh, rosinām jauniešus kļūt par aktīviem pilsoņiem, mācīties, attīstīt sevi un mācīties, kā īstenot starptautisko sadarbību jau jaunībā. Un šeit daži skaitļi par 2018. gadu. Mums notika četras sesijas Somijā, un tajās piedalījās gandrīz 500 dalībnieku, bija 24 uzstāšanās skolās, un šogad tādas jau ir bijušas 50, un šis skaits pieauga un mūsu sesijās bija pārstāvēti 40 dažādu nacionalitāšu pārstāvi. Paldies! Ja vēlaties uzzināt vairāk par jauniešu parlamentu, varat apmeklēt mūsu interneta vietni un varat arī uzzināt, kas notiek jūsu valstī. Herzlichen Dank für die. Sirsnīgs paldies par prezentāciju. Manuprāt, mēs visi, kā Eiropas parlamenta deputāti, zinām, kā eh, mēs uh, uh, kāda ir informācija par mūsu darbu šeit parlamentā, kad mēs tiekamies ar vēlētēm nedēļas nogalē un jautājam, ko viņi zina par uh, mūsu darbu. Izrādās, ka viņi zina maz un ka ir nepareiza informācija viņu rīcībā, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai šādi projekti tiktu īstenot katrā dalību valstī. Uh, un tā mēs informētu pilsoņus par to, kā strādā Eiropas uh, parlaments. Tā būtu cīņa pret nezināšanu, un tas būtu ļoti labi. Tagad ir iespēja deputātiem uzdot jautājumus. Niklas Paldies par šo prezentāciju. Arī es esmu piedalījies šādā skolu pasākumā Vācijā. Tas liecina par to, ka šāda ideja ir izplatījusies visā Eiropā, un tas ir ļoti labi bet mums tomēr ir nu, arī trūkumi izglītības jomā, jo daudzi cilvēki nav informēti par to, kā lēmumi tiek pieņemti Eiropas līmenī, kā sadarbojas komisija ar padomi vai dažreiz arī nesadarbojas. Un ir ļoti svarīgi izglītot uh, cilvēkus, aizpildīt uh, robus, kas pastāv uh, mācību plānos uh, dalību valstīs. Un jautājumu jums, kā, uh, uh, kas jūs finansē un kā varam izvērst šo darbu, lai katrā skolā Eiropā notiktu šādi pasākumi, par ko jūs nu pats stāstījāt. Paldies. Uh, pamatā Eiropas jūniešu parlaments darbojas visā Eiropā, ir dažādi finansējuma avoti, bet Somijā lielāko daļu finansējumu nodrošina kultūras un izglītības ministrija. Dažreiz sadarbojamies atsevišķos projektos ar Eiropas parlamenta pārstāvniecību, dažus projektus sponsora Erasmus. Erasmus programma uh, uh, Eiropas jauniešu parlamentam ir ļoti svarīga. Uh, Tāpat uh, tiek īstenots arī skolās projekts uh, uh Saprast Eiropu, to finansē Švārtskopfa uh, fonds, to īsteno vairākās Eiropas valstīs, Nīderlandē, Austrijā un arī mums notiek skolās um, vienu stundu garas mini Eiropas jauniešu parlamenta sesijas. Arī tā mēs uh, cenšamies izplatīt uh, informācija. Tātad ir dažādi finansējuma avoti, bet Erasmus Plus un ministrijas uh, finansējums ir ļoti svarīgs Eiropas jauniešu parlamentam. Nākamais runātājs - Ademava kungs. Paldies! Uh, priekšsēdētāji, es gribētu uzslavēt jauniešus par viņu veikto darbu Arī pats esmu iesaistījies vairākās iniciatīvās, kad eh, strādāju par skolotāju, un kad atgriežos Bulgārijā, man arī ļoti eh, patīk apmeklēt skolas, tikties ar jauniešiem, un manis eh, iniciētais projekts saucās Atklāja Eiropas Savienību un tieši vecāko klašu skolēni paši drīz varēs pieņemt lēmumus, bet viņi, diemžēl, ļoti maz ir informēti par Eiropas Savienības darbību un lēmumu pieņemšanas procesu, un tādēļ būtu tiešām jāpaplašina izglītība par Eiropas Savienības jautājumiem. Paldies! Es jums sirsnīgi pateicos un vēlreiz jūs uh, apsveicu ar otro balvu un uh, liels prieks, uh, ka jums ir šāda apņēmība un es ceru, ka jūs arī turpināsiet šo darbību, kas ir tik svarīga mūsu sabiedrībai.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 Alice Plata un, Fa Alice Plata un Fabiano Katānie no Itālijas. Viņus vēlos sveikt tagad mūsu panelī. Viņi stādīs priekšā Eurofonika projektu, kurš ieguva pirmo vietu. Nu, no, tad lūdzu, Alice Plata un Fabio Katānijam. Paldies! Vēlos um, sveikt visus, protams, pateikties no visas sirds par iespēju uzstāties šeit, um, runāt par to, kas mūs nodarbina, par mūsu aktivitātēm. Nu jau daudzus gadus radiokanāli visā Eiropā īsteno līdzīgus projektus, lai apvienotu jauniešus. Esam dzirdējuši par līdzīgiem projektiem no kolēģiem un uh, redzam, cik liela pievienotā vērtība rodas no šādiem projektiem. Bet tomēr um, nav viegli uzrunāt jauniešus, tikt viņam klāt, un mēs um, izmantojam mūsu aizraušanos ar medijiem, aizraušanos ar radio raidījumiem, lai um, uh, nodotu tālāk mūsu vēstījumu. Un uh, rezultātā tapis Eirofonika projekts, kas um, mūsu acīs ir um, paraugs tam, ko var uh, panākt universitātes um, radiokanāls. Universitātēs uh, šie radiokanāli ir uh, īpaši mediji. Radio principā ir plašsaziņas līdzeklis, kas pastāv visilgāk, bet uh, pateicoties uh, tam, ka šobrīd viss pārklājas ar um, modernām komunikāciju tehnoloģijām, ir uh, internetu, televīziju un, un tā tālāk. Radio raidījumiem ir daudz vairāk iespēju, un jauniešiem izmantojot uh, radio, uh, ir iespējas uzlabot komunikācijas um, iemaņas, nu, komunicēt ar daudz vairāk cilvēkiem nekā agrāk Eiropā. Mm, šādu projektu tiešām ir daudz, nu, bet es vēlos pastāstīt par mūsu mm, organizāciju, kas mm, apvieno uh, radio uh, kanālus universitātēs, un uh, šādi veidojas, uh, tā teikt, Eiropas balss, jeb eirofonika. Itālijā uh, ekonomiski pastāvēja iespējas šādu sadarbību radio kanāliem universitātēs nodrošināt, bet ne visās valstīs tas ir iespējams. Itālijā uh, tātad mm, radio kanāli vai nu ir universitāšu pārziņā, vai nu eh, šie radio kanāli apvienojas tāds radio asociācijās un eh, strādā brīvprātīgi. Un tik tiešām mūsu gadījumā tas ir tas variants, neviens nesaņem algu par savu darbu. Mums ir 300 dalībnieki Itālijā. Bet citās valstīs uh, arī ir projekti ļoti daudziem dalībniekiem, dažās valstīs pat uh, vairāk dalībniekiem. Un tagad paturpinās Fabiano. Paldies, paldies uh, par iespēju izteikties, kā Aliče jau teica, Eirofonika ir projekts, kas radies pateicoties Eiropas līmeņa sadarbībai starp dažādiem universitāšu tīkliem. Uh, un Itālija ir tikai eh, tīkla viena daļa. Daudzas valstis kopā veido eirofoniku. Un vēlamies pateikties Radio Campus eh, Francijā, Spānijas tīklam, Portugālei, tur ir divi tīkli, un Vācijā, Grieķijā ir tās valstis, eh, kas ir izveidojušas eirofonikas pamatu. Uh, un tad šis projekts tika paplašināts. Eirofonikas ietvaros uh, cenšamies atspoguļot uh, nu, to pašu, par ko runājām iepriekš uh, - informēšana, informēšana par izglītības iespējām, eksperimenti, zinātniski, klasiski, kas tomēr meklē jaunas saziņas veidus, modeļus, un, lūk, pateicoties Eiropas komisijas izsludinātiem konkursam, Eirofonikai bija iespēja to visu īstenot praksē. Tagad esam jau piektajā Eirofonikas fāzē, un, kā teikts, viss sākas 2015. gadā. Un uh, pagājušo gadu projekts jau tika būtiski grozīts, pielāgots. Sākumā 15. gadā nu, viss sākās tā teikt ar eksperimentu. Ja mums prāts bija tās ļoti atvērts, un sākumā mums bija tikai vienas stundas raidījums. Uh, dzīvē ēterā Fox, Foxbox izm formātu izmantojam, un tagad uh, mums ir septiņi podkasti dienā, kas tiek raidīti. Tas ir pavisam cits formāts, uh, tie ir īsi raidījumi, bet piekdienās uh, piedāvājam kopsavilkumu, runājam par pagājušo politisko nedēļu Eiropas Savienībā 10-15 minūšu laikā. pētam arī to, kas vairāk interesē mūsu klausītājus, podkast, iTunes, šie mediji mums ir ļoti svarīgi. Eirofonikas mērķis ir ziņot par Eiropas Savienību, institūcijām, lēmumu pieņemšanas mehānismus, neatsaucoties uz konkrētām politiskajām partijām. Mēs gribējam uzrunāt uh, mērķi grupas, jauniešus konkrētāk universitātēs, bet ne tikai jaunieši, tātad 30 uh, mīnus uh, vecumgrupa ir mūsu mērķa grupa pēc būtības, un kur var viņus atrast? Nu, sociālajos mēdījos, protams, ne tikai, bet lielākoties. Un tāpēc izmantojam sociālos mēdījus. Mums ir tiemekļa vietne eirofonika.eu varam eh, izplatīt mūsu podkastus, izmantojot sociālo mediju platformas. Podkasts tiešām mums likās tāds vispiemērotākais formāts, lai raidītu. Un tad eh, no podkastiem eh, esam aizgājuši uz video un izmantojam dažādas platformas, sit koma eh, par Brexit jautājumiem. Tad praktiski tāds sitkom viens sanāk. Un lūk, Eirofonika ir viens no piemēriem, un es tiešām domāju, viens no pirmajiem piemēriem tam, kā var izskatīties eh, sadarbība universitāšu starpā. Francija, Vācija tika pieminētas. Uh, Un uh, gribu norādīt arī uz to, ka mūsu raidījumi ir daudz valodu raidījumi, katram iespēja runāt dzimtajā valodā. Teiksim, kad notiek plenārsēde Strasbūrā, mēs intervējam dažādu valstu deputātus, teiksim, uh, uh, Fran... deputāts no Francijas, kas uh, deva interviju Itālijas radiokanālam, tā tālāk. Nu, Tā tad mūsu jaunieši ļoti apdāvināti. Viņi eh, vai nu studē, vai nu jau strādā, vai, nu, teiksim, da, daži vēlas kļūt par skolotājiem, eh, ārstiem tā tālāk, un eh, visas šīs kompetences var izmantot mūsu projektam. Un tā var saskarties ne tikai ar dažādas nācijas un kultūras, bet arī dažādas kompetences. Teiksim, tie, kas runā vairākas valodas, palīdz uh, kolēģiem, kas uh, nu, nav daudz valodīgi, teiksim, palīdz pārtulkot, ja, ja vajag. Bet uh, mums ir arī citi sadarbības modeļi. Mēs runājam par dažādiem tematiem, interesēm. Kā es teicu, mums ir tulkotāji, bio, topošie biologi, ārsti, topošie skolotāji, cilvēki, kas interesējas par Eiropas politiku. Tā tad ļoti daudz tematu, ar eh, kuriem var strādāt um, nepārtraukti. To visu var attīstīt, eh, var rīkot, eh, teiksim, starptautiskas, mm, tas ir starp valstu diskusijas, var meklēt um, mērķa grupas, eh, tādas specifiskākas. Nu, kolēģis jau teica, principā mūsu mērķa grupa ir 30 mīnus eh, vecuma grupa, bet mēs eh, interesējāmies, teiksim, arī konkrēti da, dažreiz par skolēniem. Un dažreiz mēs zinām, ka mūs labprāt klausās vecāka gadagājuma cilvēki, jo viņiem liekas interesanti tas, ko darām. Un Eiropas institūcijas mums, teiksim, palīdz viņiem, mums Strasbūrā sarūp um, uh, naktsmājas, un uh, tāpēc uh, tas ļoti atvieglo mūsu darbu, un jauniešiem ir iespējas ceļot, iespējas uz vietas iepazīties ar politiku. Koledžu universitāšu radio ir tāds izplatīts informācijas sniegšanas formāts visā Eiropā, kā jau izskanēja. Tad eh, bieži lietojam web streamingu, kā tātad straumēšanu, kā darba modalitāti. Tātad izmantojam visas tehniskās iespējas, kas eh, mums eh, ir šobrīd. Veidojam kontaktus ar visu Eiropu un respektējam moto vienoti daudzveidībām daudz eh, Eiropas jauniešu projektu eh, šādi nonāk citās valstīs, ar tiem iepazīstas jaunieši no citām valstīm, un šādi rodas pievienotā vērtība. Un eh, vēl viens punkts no manis. Es par to ļoti lepojos. Pirmā intervijā mūsu vēsture notika ar Davidu Sasolī, kurš toreiz nemaz nebija parlamenta priekšsēdētājs. Lūdzu, te ir neliels video, ko gribētu jums parādīt.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 Thank you very much for coming. Lielas paldies uh, mūsu viesiem un apsveicu pirmās vietas iegūšanu, šo balvu. Paldies par jūsu darbu un cerams, ka tas turpināsies. Tagad mums ir iespēja uzdot pāris jautājumu. Šoidrovas kundze ir pirmā. Es zinu, eh, tiešām nav daudz laika, bet um, apsveicu jūs. Lielisks darbs, pirmā vieta. Principā prezentācijā jūs jau atbildējat uz maniem jautājumiem, bet nu, gribu pajautāt, vai jūs eh, strādājat un eh, studējat. Kā tas īsti ir? Citādi paldies un visu labu. Mēs esam studenti Daži arī strādā, daži jau ir um, pabeiguši studijas um, un tomēr vēlas mums pievienoties. Kā es teicu, viņi nesaņem algu par to, šis ir brīvprātīgais darbs, bet šādi paudzes nonāk kontaktā. Jā. Daži uh, šādi saglabā kontaktus ar uh, universitāti. Uh, un daži eh, atrod darbu universitātē pateicoties šim radioprojektam, teiksim, manā gadījumā. Tas ir tas variants. Paldies, nākamais kolēģis. Smē Rīlio kungs. Paldies, Alīčē, paldies, Fabiano, par eh, šo izcilo darbu. Tātad eh, tiek izplatīta brīva neatkarīga informācija, balstoties brīvprātīgo darbu. Runa nav tikai par Itāliju, par daudzām citām valstīm, nu tiešām Eiropas līmeņa projekts eh, atgādināšu par Antonio Megalīci, jaunu Itāli, kam šis darbs uh, maksā dzīvību. Viņš bija Strasbūrā, kad notika šis atentāts, kurā viņš, diemžēl, gāja bojām. Lūk, ko varam darīt, lai jums palīdzētu. Mēs sagatavojām pilotprojektu, kas, diemžēl, netika atlasīts, bet uh, mēs turpināsim strādāt, uh, attīstīt citus projektus, lai atbalstītu aerofonikas projektu. Un kā tad izskatās uh, šis jūsu tīkls? citām valstīm. Sākumā tas bija Itālijas projekts, tagad tas ir eh, patiesi Eiropas līmeņa projekts. Atbilde. Ja es arī vēlos atgādināt par kolēģi Dodali Teski un eh, iepriekš pieminēto kolēģi, viņi abi gāja bojām toreiz Strasbūrā traģiski un uh, Protams, ne tikai viņi gāja bojam, vēlos pieminēt uh, visus uh, upurus. Uh, bet, protams, tā diezgan simboliski, ka šiem jauniešiem bija tā, tāds, tāda saikne ar parlamentu, bet, protams, tāpēc viņi nav uh, izņēmums. Protams, mēs uh, jūtam līdzi visiem, gan uh, tiem, kas gāja bojā, gan viņu ģimenēm un radiniekiem. Un, uh, tagad uh, gan mūsu darbs ir turpināt strādāt, turpināt sadarboties ar Eiropas parlamentu. Mums patiesi palemējies, ka jūs uzaicinājāt mums sadarboties, mums ir iespēja mm, saņemt kompensāciju par ceļa izdevumiem, par naktsmājām. Un, kā es teicu, neviens no mums algu nesaņem, tas mums ir ļoti svarīgi. Principā eh, jaunieši paši sameklē šos līdzekļus, lai ceļotu, nu, vai arī izmanto kādus universitātes fondus. Nu, teiksim, šis atbalsts no komisijas arī uh, ļoti, ļoti palīdz un uh, rada vairāk iespēju šādiem radošiem projektiem. Kā kolēģis uh, teica, tieši bija pilotprojekts sagatavots par mūsu aerofonika projektu, nu, kas netika atlasīts, bet uh, uh es tiešām ceru, ka mēs pie šī projekta nedaudz modificētā veidā vēl atgriezīsimies, jo pagaidām, teiksim, mums dažkārt rodas valodas problēmas, bet neaizmirstīsim, ka vēstījumu var nodot ne tikai ar tekstu, bet arī citā vizuālā formātā - mūzika uh, un tā tālāk. Un mēs runājam par tik daudziem svarīgiem tematiem - kino, medicīnu, um, uzturu ļoti daudziem tematiem, kas uh, ir svarīgi visiem Eiropas jauniešiem. Paldies vēlreiz, paldies, ka ieradāties, paldies par uh, prezentācijām. Liebe Kolleginnen un Kollegen, wir... Dārgie kolēģi, mums ir pavisam maz laika atlicis, un tagad eh, ņemsim priekšā eh, punktu citi jautājumi, lai to varam izskatīt eh, atvērtajā sēdē. Beģamējā kundze grib izteikt piezīmi. Lūdzu, jums pavisam īsi dodu vārdu. Grāpjās, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi. kultūras komitejā es gribētu pievērsties situācijai Spānijas universitātē Katalonijā. Tur uh, direktori vairs nevar pildīt savus pienākumus, viņiem ir jānodrošina uh, lai universitātes būtu brīvības telpa. Viņi izmanto šīs telpas ideoloģiskiem mērķiem un dod iespēju studentiem īstenot demonstrācijas un tādējādi kavē miljoniem uh, studentu iespējas uh, izmantot savas tiesības un mācīties studēt un saņemt uh, novērtējumu. Šeit ir runa par uh, vairāk kā 800 eh, cilvēkiem, kuri ir eh, vērsušies pret šo situāciju. Jā, tas ir ļoti svarīgs punkts, bet to nevarēsim vairs šodien vairs izskatīt. Es piedāvāju to iekļaut nākamo sanāksmju darba kārtībā, lai varam kopīgi par to diskutēt. Vai jūs piekrītat, jā? Ja? Labi. Tagad uh, ziņojums par trilogiem. Uh, Tas ir pēdējais darbkārtības punkts šajā sanāksmē, un tas notiks aiz slēgtām durvīm. Līdz ar to es gribētu visus klātešošos, kas nav no Eiropas parlamenta, lūgt uh, atstāt zāli. Paldies!